Mes chers collègues, nous allons commencer notre séance. S'il vous plaît. Avant de commencer. Kolēģi, pirms sākt mūsu sanāksmi, je voudrais euh, d'abord. Es vispirms gribēju euh, arī uzrunāt mūsu beļģu draugus, it īpaši gribēju runāt par um, tiem, kas ir cietuši uh, Lēvenes negadījumā 18. februārī. No mūsu sanāksmes um, uh, vārdā mēs gribētu izteikt mūsu līdzjūtību ja, jaunieša ģimenei, kas ir gājis bojā, un mēs arī esam kopā ar tiem, kas ir pārdzīvojuši šo drāmu un kas ir cietuši. Pagaidām. Uh, vēl nav zināms ciem, iemesls šim šai katastrofēšam negadījumam un no, joprojām notiek izmeklēšana. Un kamēr mēs vēl neesam nonākuši pie sveicinājuma, mēs darīsim visu, lai strādātu ar ceturto dzelzceļu paketi un lai mēs arī ņemtu vērā visas mācības, ko mēs eh, varam gūt no Lēvens traģēdijas un no citām līdzīgām traģēdijām. Un tā ir absolūta prioritāte mums bija 40. Eh, 80 eh, cilvēki šajā vilcienā un eh, vairāk desmit arī tika cietuši. Šeit noteikti ir jāmācās, jāgūst mācība no šī gadījumu, jāmeklē risinājums, un tāpēc mēs arī izsakam līdzjūtību visai Beļģijas tautības un Beļģijas cilvēkiem, kas ir saskārušies ar šo ļoti nelaimīgo traģēdiju. Un tagad mēs varētu sākt mūsu darbu. Mūsu darba kārtība šodien varētu būt pieņemta. Ja nav nekāda iebilduma, tad mēs varētu to apstiprināt. Mēs neredzam nevienu iebildi. Un tad mēs arī uzskatām, ka varam sākt ar mūsu pirmo kopējo debati eh, par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem. Eh, tas, tas ir Bilbao kundze ziņojums eh, par ziņošanas formalitātēm uz kuģiem. Un tālāk eh, ir arī ārgaitas eh, pasažieru kuģu drošas eksploatācijas sistēma, tur ir Rikē kungs referents. Uh, Un tālāk nākamais ziņojums, jūta kundze ziņojums par pasažieru kuģu drošību un noteikumiem un standartiem. Un tā kā mūsu darba kārtība ir ļoti piesātnēta, mēs sāksim runāt par visiem trim punktiem uzreiz. Un es došu vārdu pēc kārtas Bilbao Rikē kungam un Joto kundzei. Un viņi Eh, katrs stāstīs um, par um, saviem ziņojumiem, tad es došu attiecīgi ēnu referentiem no politiskām grupām, arī citiem deputātiem, kas eh, grib izteikties, eh, viņi arī varēs to darīt. Es gribētu pateikties arī Simonsa kungam, kur jūs esat Simonsa kungs, paldies nu, par to, ka esam šeit, mēs jūs sveicam arī komitejā, mūsu komitejā, tad jūs esat referents, ziņotājs Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteja, un Un tad arī jums trīs minūtes īsai uzrunājas došu. Un mm, tad eh, parasti mēs tiešām strādājam ļoti intensīvi. Un pašās beigās es arī aicināšu, lai komisijas pārstāvs atbild uz jautājumiem. Arī jūs varēsiet runāt ierobežotu laika periodu, bet mm, tādā veidā mēs virzīsim mūsu debati Un došu vārdu referentiem, sākšu ar jums, Bilbao kundze, lūdzu, paldies, priekšsētājs kundze. Paldies un labu pēcpusdienu visiem. Arī es gribētu pievienoties līdzjūtības izteikumiem. Un, um, kā mēs zinām, šī te direktīva 91.41. Tā ir daļa no Eiropas likumdošanas pārskata Eh, tur ir runa par pasažieru kuģu drošību un drošu kuģošanu, kā arī reģistrēšanu. Nu, šeit ir mērķis eh, formatāla ziņā vienkāršot šo likumdošanu. Mēs noteikti piekrītam šim mērķim. Eiropas parlaments eh, arī ir piekritis ļoti daudzām izmaiņām, kas ir aktualizējušās kuģošanas drošības ziņā, un mēs arī eh, pagātnē atbalstījām drošas kuģniecības paketi, nu, drošas kuģošanas mm, paketi, un eh, tāpēc esam arī gatavi uzklausīt jebkurus cits priekšlikumus, kas piedāvā uh, labot likumdošanu, uzlabojot un nodrošinot lielāku eh, drošību mūsu pasažieriem. Vispirms es gribēju atzīmēt šo eh, digitālo paziņošanu, kur tiek ziņoti eh, pasažieru dati, harmonizētas procedūras, izmantot vienotā lodziņa sistēmu, um, esošā sistēma, kur tiek apkopoti un turēti dati šobrīd ir mm, kurniecība vai uzņēmumu rokās, un tas um, tagad nu, nozīmē šīs te pārmaiņas, kad dati tiks reģistrēti elektroniski un tiks arī sūtīti attiecīgi caur vienoto lodziņu. Un tas viss ir saistīts ar nepieciešamību turēt informāciju par pasažieriem uz kuģiem. Mēs pilnīgi piekrītam šādam mērķim, bet um, tas viss ir noteikti jāsaskaņo arī ar likumdošanas tvērumu, darbības jomu. Tātad, principā, mēs piekrītam lieliem mērķiem, mēs uzskatām, ka ir jāprecizē un jāvienkāršo likumdošana, jādod lielāka tiesiskā skaidrība un mēs gribam arī stiprināt vienoto tirgu arī jūrniecības un kurniecības sektorā. Tas ir ļoti svarīgi. Un par tehnoloģiskām inovācijām arī šeit ir jāatzīmē šis elements kā svarīgs. Tas ir izcēlts arī ziņojumā. Mēs saprotam, ka tehnoloģiskām inovācijām milzīga loma. Mēs esam dzirdējuši daudz gan par droniem, gan par robotiem. Mums ir jāizmanto šīs tehnoloģijas jāizmanto mūsu interesēs vislabākajā veidā bet šī digitālā vai elektroniskā paziņošanas sistēma caur vienoto lodziņu ir ļoti eh, laba un svarīga sistēma, tad, ja tiek pārsniegts attālums ceļojumam vairāk kā 20 jūras jūdzes, tad um, ir noteiktas reģistrēšanas formalitātes, kas jāizpilda, un tad mums ir nepieciešams um, izveidot tādu Eiropas platformu nākotnē. Daži gan uzskata, ka tas ir tāds provokatīvs uzņēmums, bet šodien tas, kas ir provokācija, rīt varētu būt kā risinājums, un mums šeit ir ļoti daudz dažādu piemēru šādiem gadījumiem. Un mēs arī uzskatām, ka ļoti svarīgi ir jādod do, dot arī pietiekama manevri iespēja īsākiem no ceļojumiem, īsākiem maršrutiem. Un mēs esam apsprieduši jau šo problēmu ar daudziem ieinteresētajiem, jo īpaši mēs izskatījām šo trešo variantu, kur ir iespējams attiecīgi informāciju sūtīt, izmantojot elektroniskās sistēmas, tādas, kas jau dalība valstīs darbojas. Uh, eksistējušās sistēmas, kas jau darbojas, tās būtu iespējams eh, turpināt izmantot un arī eh, uzlabot. Protams, izvairoties no paralēlisma, mēs gribam, lai sistēmas darbotos pareizi, labi, droši, jo mm, šie kuģi darbojas vietējās līnijās ar vietējiem pārvedājumiem, tāpēc arī jārisina attiecīgās problēmas vietējā līmenī. Un tad arī jādomā arī par datu aizsardzību, kas ir ļoti svarīgs uzdevums. Turētie dati ir jāizmanto tikai direktīvas noteiktajiem mērķiem, un mēs piedāvājam šādu ierosinājumi, ka dati tiek automātiski dzēsti, tik līdz mm, viņi ir, vai šie dati tiek izlietoti un izmantoti savai, savam mērķim un vairs eh, nav vajadzīgi. Tad eh, tie tiek dzēsti. Tālāk eh, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Varētu būt arī kāds ārkārtas situācijas, un jau uz kuģi ir cilvēki ar īpašām vajadzībām Šobrīd šādi dati tiek eh, nodoti, mm, ierakstīti sistēmās tikai brīvprātīgi, bet eh, ir jādomā eh, par situācijām, kad notiek kāds cilvēks gadījums. Šiem cilvēkiem būs vajadzīga īpaša palīdzība, un ja jūs nezināt, vai jums nav nekāda informācija par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad jūs nevarat attiecīgi viņiem palīdzēt krīzes momentā. Arī citiem ir jāpalīdz, bet cilvēkiem ar, ar kādiem ierobežojumiem tas ir jo īpaši vajadzīgs. Runājot mm, par deleģētiem aktiem. Priekšlikums ir tāds, ka termiņš nav noteikts, bet mēs labāk atbalstītu piecu gadu termiņu. Šo termiņu varētu arī pagarināt pēc vajadzības. Bet eh, noteikti tādā gadījumā būs arī parlamentam jāsniedz savus pie, piekrišanu. Un mēs eh, arī kontaktējamies ar komisiju. Um, komisija arī ir apkopojis informāciju no dalību valstīm. Bet, um, ja īstenošanai būs ilgāks laiks, uh, tad varētu būt problēmas, tad mēs apstājamies pie trim mēnešiem. Uh, šobrīd komisija arī izskata to, kā darbojas esošā direktīva, un drīzumā arī iepazīstinās ar šīs analīzes rezultātiem parlamentu. Uh, Un mēs eh, domājam atgriezties pie šī jautājuma pēc diviem gadiem, pēc īstenošanas, pēc eh, spēkā stāšanās, tad divi gadi un nevis vairāk gadu kā bija. Paldies! Un tagad došu vārdu Ajuto kundzei, kas ir ziņojuma autori par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem. Paldies, priekšsēdētāji! Mums jau bija pirmā sanāksme ar ēnu referentiem eh, par šo jautājumu, un um, šajā sanāksmē mēs izskatījām eh, tā vispārīgās līnijās šo situāciju. Šobrīd mēs runājam par direktīvu, ko tiek regulēti drošības standarti. Attiecībā uz jau esošiem jau uzbūvētiem pasažieru kuģiem. Šeit e, mēs runājam arī šī situācija ar daudzām atkāpēm vai ar izņēmiem. E, pirmais šāds izņēmums attiecās uz termiņu - četri mēneši. Tad vēl ir loģiskas situācijas, tur, kur ir mazāk par 24 jūras jūdzēm, tur uz to varētu attiekties uz tādām situācijām. Citi standarti, tālāk krasta pakalpojumi, atkal cita lieta, jo ļoti bieži šādi kuģi transportē arī kuģu apkalpi darbiniekus uz kuģiem, ne tikai pasažieris, vai arī pārvedā kāds īpašs pasažieris vai īpašas situācijas varētu būt. Uh, um, kur mm, mm, ir dažādi šie strādnieki, viņas varētu definēt dažādi. Un par šādiem cilvēkiem arī komisija gribēja padomāt un iekļaut direktīvas kontekstā. Tālāk, turpinot ar izņēmumiem par iepirkumiem, uh, arī eh, šeit varētu būt situācija, kad kruīzkuģi kuģošanas laikā no mazākiem kuģiem pasažieri tiek pārvadāti uz lielāku kuģi. Lūk, šāda izņēmuma situācija ir iespējama. Arī būru kuģi vēl viens izņēmuma gadījums. Mēs nedaudz sākam runāt par šo jautājumu, arī nedaudz šo to noskaidrojam, eh, bet īstenībā mums direktīva jārakstot skaidri, tāpēc arī visi šie mm, eh, jautājumi, kas varbūt ir pelēki un nav bijis skaidri, jānoskaidro. Uh, Uh, un uh, komisija arī nav spējusi dot uh, pilnī, pilns jautāju, atbildes uz, uz mūsu jautājumiem. Kas ir iekšā? Tekstā mēs regulējam pasažieru kuģu drošības standartus bet gaidam arī attiecīgos konkrētos priekšlikums no komisijas. No mūsu puses mēs varam izdalīt trīs jautājumus. Vispirms ir nepieciešamība nodrošināt arī attiecīgās normas, kas regulēs šīs kategorijas, kas ir atkāpes statusā. Mēs zinām, ka ir arī starptautiskie regulējumi, kas attiec uz mūsu izņēmumu gadījumiem, bet mums vajadzētu to sakārtot uh, Eiropas līmenī kā referents standartu. Mēs arī ļoti ceram, ka komisija mums dos kādas vadlīnijas, lai mēs varētu dot arī mūsu mm, kuģi īpašniekiem norādes, lai visiem kuģiem, uz visiem kuģiem attiektos pilnīgi vienādi drošības noteikumi, lai nebūtu nekāda tukšās vietas. Tad ir nepieciešama arī caurskatamība. Un lai šī caurskatamība būtu pēc iespējas uh, maksimāla, mm, tad. Uh, ikviena atkāpe, kas tiek pieņemta, būtu jāpublicē. Un tad vēl ir sociālais aspekts. Un kāpēc tā? Eiropas Savienībai ir jāpieņem ļoti konkrēta pozīcija. Vajadzētu arī nodrošināt attiecīgos darba apstākļus un apmācību. Tas ar mērķi nodrošināt pasažīriem drošus kuģošanas apstākļus. Tad, um, tad mums ir pozīcija no komisijas puses. Nevarētu teikt, ka mēs vienmēr dzirdam kaut ko ļoti skaidru no komisijas. Dažreiz mm, mm, mēs runājam mm, par alumīniju, kas tiek uzskatīts par to pašu, kas tērauds. Tā Un e, alumīnija kuģiem Francija grib 14 gadus e, ilgu atkāpi, lai viņi varētu turpināt ražot kuģus no alumīnija materiāla. E, tālāk Grieķijas jautājums par jūras telpu. Noteikti šeit ir jānāk par Grieķijas salām, un ap salām ir arī jūras telpa, un ir Grieķijai vēlēšanās definēt ekskluzīvas zonas, Un eh, šeit ir jādomā par to, kā definēt standartizētu jūras telpu. Eh, ir starptautiskā definīcija šai ziņā, un komisija un parlaments eh, arī piemin vai min savus aspektus, kā varētu definēt šo jūras telpu. Lūk, tāda ir situācija ar šo te dokumentu. Mums bija pirmā sanāksme ar ēnu referentiem, sanāksme bija ļoti interesanta, ļoti daudz dalībnieki pauda savus viedokļus mm, tai sanāksmē, Un 9. marts ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Paldies, Aļoto kundze. Un tālāk Rīke kungs, kas ir mūsu referents par kuģu drošas eksploatācijas inspekcijas sistēmu attiecībā uz ātrētas pasažierkuģiem. Prezident. Paldies, priekšsādātājas kundze. Es eh, vēlējos vienkārši jums atgādināt par to, cik uh, īpaši ir uh, šie prāmji, rorotīpa prāmji, uh, kuri saistās ar īpašiem riskiem. Nevēlētos nemaz vairs šeit runāt par ļoti daudzajiem negadījumiem, kas ir notikuši pēdējos gados un kur upuru skaits pārsniedz vairākus simtus. Tāpat arī es gribētu jums atgādināt, ka roro tīpa prāmjai parasti ir pasažieru uh, prāmji un tiek uh, transportētas arī automašīnas. Bieži vien uh, tās ir arī smagās automašīnas un uh, šajos prāmjos brauc arī 200-300 uh, smago automašīnu šoferi parasti. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina labāka likumdošana, un uh, mēs šeit piemēram refit uh, pasākumus, lai mēs varētu labāk pielāgot spēkā esošās direktīvas. Šeit ir runa par divām direktīvām. Uh, Eh, komisija eh, vēlas eh, atcelt direktīvu kas tika pieņemts 1999. gadā un kas attiecas uz ātru laivām. Un ir ieteikums arī grozīt 2016. gada direktīvu. Un šeit ir runa par pārbaudēm, kas tiek veiktas balstoties uz riska izvērtējumu. Komisijas priekšlikumi mm, pārēc noteikt stingrākus noteikumus un paredz izvairīties no dažādām neskaidrībām šajā jomā. Noteikti, ka vajadzētu mazliet precizēt komisijas priekšlikumus. Komisijas eh, priekšlikums būtu mazliet eh, jāskaidro, jo īpaši ir runa par kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par pārbaudēm ostās. Un tāpat eh, šeit ir arī uh, vairāki punkti, kas varētu radīt uh, apjukumu. Uh, Eh, piektais eh, pāns, pirmais punkts, kas arī saistās ar zināmām neskaidrībām. Šeit tiek noteikts, ka vajadzētu noteikt minimālo periodu starp eh, divām veicamajām pārbaudēm. Tātad nevajadzētu būt tā, ka pārbauda tiek veikta uzreiz pēc 15 dienām. Tātad ir jānosaka saprātīgs periods, lai varētu nodrošināt šo inspekciju veikšanu un lai varētu, var, varētu pārbaudīt, vai uh, Eh, šie kuģi patiešām ir eksploatējami. Tātad vajadzētu noteikt, ka šis periods ir kādi 5-6 mēneši. Domāju, ka šeit ir jāparedz divu mēnešu rezerve. Bieži vien šādu automašīnu eksploatācija paredz, ka mm, šos um, prāņus un kuģus izmanto konkrētā sezonā. Tieši tāpēc šāds divu mēnešu periods iespējams nodrošinātu daudz uh, piemērotāku eksploatāciju un ļautu nodrošināt arī daudz efektīvākas pārbaudes. Otrs mm, jautājums, uh, piektais pants, trešais punkts. Šeit ir runa par kuģu galamērķi. Nedomāju, ka šeit vajadzētu ieviest precizējumus. Mēs uh, paredzām uh, vienlīdzīgu attieksmi pret uh, dalību valstīm un vajadzētu arī nodrošināt, lai jebkura um, karogā, lai, jebkurš, lai jebkuras karoga valsts kuģis būtu eksploatācijai drošs. Tāpat vajadzētu arī norādīt, ka ir atsevišķi kuģi, kas veids pakāpojumus ostās. Un tāpat arī vajadzētu norādīt, ka ir runa par um, inspektoru komandām un arī mm, kuģa ekipāžu. Un kā jau es tikko izteicos par šo divu mēnešu periodu, uh, arī šeit vajadzētu ievies precizējumus. Vēl kāds jautājums, kas ir mazliet komplicētāks. Tātad tiek noteikts inspekcijas skaits konkrētās uh, ostās, ņemot vērā, cik daudz kuģu um, ir šajā valstī. Un tiek noteiktas kvotas attiecībā uz šīm inspekcijām. Uzskatu, ka šeit ir jārunā par diva veida prioritātēm. Tātad te ir runa par kuģu tipiem un arī par pārbaužu biežumu Ir skaidrs, ka pasažieru kuģi ir īpaši kuģi, un tāpēc tos iespējams neuzskata par augsta riska kuģiem, kaut gan tie tādi ir. Tāpēc vajadzētu noteikt dalību valstīm pienākumu eh, vismaz reizi gadā pārbaudīt šādus kuģus. Galu galā šie kuģi saistās ar īpašiem riskiem. Uh, Un šeit vajadzētu paredzēt, lai šīs kvotas neradītu ierobežojumu šāda veida pārbaudēm. Tātad vajadzētu iekļaut šos kuģus pirmās kategorijas kuģos, kas ir paaugstināta riska kategorija. Pašlaik dalībvalstis ļoti bieži saskarās ar dilēmu, tātad vai piemērot šo kvotu arī šādām, šādiem roro tīpa prāmjiem vai nē. Uh, Noteikti vajadzētu pārskatīt eh, šīs eh, pirmās un otrās kategorijas kvotas. Es saprotu, ka tas viss izklausās uh, sarežģīti, bet vajadzētu norādīt, ka šie kuģi paaugstināta riska kuģi un tieši tāpēc tie ir regulāri jāpārbauda. Lūk, priekšsēdētājs kundzei. Mēs jau esam tikušies vienreiz rānu referentiem, un es domāju, ka mēs turpināsim strādāt pie šī uh, Eh, ļoti tehniskā priekšlikuma. Nedomāju, ka šeit vajadzētu rasties eh, kādām lielām problēmām. Lielas paldies, Rikēv kungs. Eh, tagad sāksim debates. Vispirms dosim vārdu Puglies kungām. Arī komisijas pārstāvji ir klāt, tāpēc lūdzu ņemiet vērā, ka viņi būs spējīgi atbildēt uz mūsu jautājumiem. Divas minūtes jums. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu runāt par direktīvas 45 grozīšanu. Uzskatu, ka šis ir ļoti interesants priekšlikums. Tas mums ļaus nodrošināt daudz līdzsvarotāku situāciju. Sākotnējā priekšlikumā mm, šis līdzsvars netika nodrošināts, jo netika ņemtas vērā atšķirības starp nacionālajām iestādēm. Mums ir jādomā par pasažieru drošību vienlaicīgi nodrošinot arī sistēmas vienkāršību, kas iespējams varētu radīt papildu izmaksas. Es pilnībā piekrītu šai domai, ka ir jāizslēdz pasažieru kuģi, kas ir īsāki par 24 metriem. Tāpat arī ir jādomā par šiem atkrastes kuģiem un kutariem, kas piegādā pasažierus uz mm, kruīz kuģiem. Es domāju, ka mēs esam šeit izvēlējušies arī piemērot pieeju attiecībā uz alumīniju. Esmu izskatījis iesniegtos grozījumus un domāju, ka tos var atbalstīt, jo īpaši, ja ir runa par um, lielākas caurzemības nodrošināšanu. Tāpat arī ir uh, jāuzsver tas, lai komisija katrai dalībvalstī nodrošinātu labas vadlīnijas jo īpaši, ja ir runa par kuģiem, kas ir īsāki par 24 metriem. Uh, Protams, ka mēs izskatīsim arī citus grozījumus. Pašlaik vēl oficiāli pieeja nav pieņemta, līdz 9. martām vēl grozījumus var iesniegt. Paldies! Tagad eh, došu vārdu Montero kundzei. Paldies, priekšādātāji! Es gribētu izteikt divus priešlikumus. Gribētu izteikties par Rīkē kunga ziņojumu ar Bilbao kundzes ziņojumu. Liels paldies Bilbao kundzei par viņas stāstījumu. Mēs ļoti rūpīgi sekojām līdzi um, šī priekšlikuma tehnoloģiskajā attīstībai. Tātad mums ir jādomā par digitalizāciju. Tas šeit būtu izšķirošais. Uh, Vajadzētu arī paskatīties, lai īsie braucieni tiktu saglabāti. Tātad šeit ir runa starp, par braucieniem starp salām un kontinentu. Tātad, ja ir runa par datiem, kas tiek iesniegti pirms kuģa attiešanas, šeit paredzētais laiks ir desmit minūtes. Domāju, ka šis laiks ir pārāk īs. To vajadzētu pārskatīt. Vajadzētu ņemt vērā arī kruīz kuģus, un šeit uzskatu, ka šādu nosacījumu būtu grūti piemērot. Tagad par pasažieru nacionalitāti. Uzskatu, ka jau ir uzliktas pietiekamas prasības attiecībā uz ēpastu, bet varbūt mēs varētu arī šeit likt klāt vēl uh, e, dzimšanas datumu domāju, ka e, šādas prasības ir noteikti vajadzīgas. Jautājums komisijai. Attiecībā uz, šo, uz šiem 20 e, tūkstošiem, kas ir paredzēti konvencijā, šeit ir iekļauts kritērijs, kuru mums arī vajadzētu pārņemt. Uh, Tagad par Rikē kunga ziņojumu. Paldies arī viņam par stāstījumu. Man būtu priekšlikums par Roro tīpa prāmjiem. Es gribētu zināt, vai nebūtu iespējams precizēt um, to, ka tiek iekļautas regulāras pārbaudas šajā jaunajā direktīvā, ņemot vērā, ka eh, šādiem pakalpojumiem ir sezonāls raksturs. Es gribētu jūs visus aicināt eh, nepārsniegt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad Ajelas Sēnderis kundzē. Lielas paldies priekšādātājs kundze, es mēģināšu izteikties īsi. Es vēlētos runāt par Ajuzo kundzes, eh, Ajuto kundzes ziņojumu. Es vēlētos viņai pateikties par sagatavotajiem priekšlikumiem. Tāpat arī es vēlētos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi uh, nodrošināt šeit lielāku skaidrību un noteiktību. Ir ļoti daudz dažādu izņēmumu un atkāpju direktīvā, un tie mums rada daudz jautājumu. Tātad šeit ir jādomā par aizsardzības līmeni, kādu mēs varam nodrošināt. Mēs redzam, ka šajā regulā vēl ar vienu ir daudz trūkumu. Vēlamies nodrošināt, lai tiktu aptverts pēc iespējas lielāks kuģu skaits. Tieši tāpēc mēs atbalstām Ajuto kundzes priekšlikumu sagatavot vadlīnijas, kas mums ļautu nodrošināt visaugstāko saskaņotības līmeni, lai uh, arī tie kuģi, kas nav šīs eh, regulas aptvērumā, nodrošinātu visaugstākos standārtus. Es eh, uzskatu, ka ir jāiekļauj arī rūpnieciskie kuģi. Solas konvencijā ir noteikumi, kas ļauj uzlabot drošības standārtus. Es saprotu, ka daži kuģi iespējams rada lielāku apdraudējumu nekā citi. Mēs redzam, ka arī atkrastes nozari kļūst ar vien plašāka. Tieši tāpēc mums vajadzētu padomāt arī par rūpnieciskiem transporta līdzekļiem. Varbūt mēs varētu stiprināt redakciju šajā jomā. Tagad par pasažieru kuģiem. Uzskatu, ka mums būtu svarīgi saprast, kāds ir komisijas viedoklis. Mēs vēlētos zināt, vai ir veikti tehniski pētījumi par negadījumu skaitu, ja ir runa par kuģiem, kas tiek būvēti no tērauda, salīdzinām ar alumīnija kuģiem. Tātad vajadzētu salīdzināt uh, kūģus pēc uh, to korpusu materiāla. Tātad te ir runa arī par zvejas kuģiem. Cik tās saprotu, tad ir pieaudzis negadījumu skaits. Es gribētu zināt, vai komisijas rīcībā ir kādi statistikas dati. Nākamais runātājs lūdzu. Sāmuši, uh, sakmaisē. Paldies priekšādātāji. Mūsu kolēģi ir um, konsultējušies ar ieinteresētajām pusēm. Tāpēc es gribētu jums pastāstīt, kāds uh, viedoklis ir izkristalizējies. Uzskatu, ka Bilbao uh, kundzes ziņojums ir ļoti labs, kas um, iekļauj um, visus argumentus. Mums nav daudz laika, un es uh, ne, nestāstīšu kuros punktos es jums piekrītu. Es gribētu tikai norādīt uz punktiem, kur, manuprāt, ir vajadzīgi precizējumi. Ja runa par vienoto kontaktpunktu Eiropā, mums vispirms vajadzētu parunāt par nacionālajiem kontaktpunktiem. Mums vajadzētu paskatīties, kā šie nacionālajie kontaktpunkti varētu nodrošināt vienu kopīgu Eiropas kontaktpunktu, vai arī varbūt mēs varētu runāt par sadarbību starp šiem nacionālajiem kontaktpunktiem. Mums ir ļoti daudz sistēmu, kurās var glabāt datus, un es gribētu zināt, kas notiek ar šiem datiem. Tāpat, kas ir jādara ar šiem datiem pēc tam, kad ir noticējis konkrēts termiņš. Uh, Tātad ir skaidrs, ka šie dati ir jādzēš pēc konkrēta laika perioda, bet es gribētu zināt, kā tieši tas notiek un kādā veidā tas notiek. Domājot par termiņiem, visi termiņi tiek eh, saīsināti. Ļoti ambiciozs priekšlikums, kuram mēs piekrītam, bet ar nosacījumu, ka ir paredzēts noteikts laiks datu apstrādēji. Gribētu zināt, vai komisija piekrīt visiem šiem termiņu saīsinājumiem. Tad, tad lūk, esmu izmantojis pirmās divas minūtes. Tagad es gribētu pievērsties arī Kē kunga ziņojumam. Es domāju, ka man uh, būs vēl divas minūtes, jo esmu ēnu referents. Tātad Jums ir atvēlētas divas minūtes, lai izteiktos. Visi pārsniedz atvēlēto uzstāšanās laiku, pie tā vairs neatkrīsīšos. Uh, Iedīkungs, jums ir 30 sekundes laika, lai uzdotu jūsu jautājumu Rikēja kungam. Paldies! Es gribēju norādīt, ka esmu ēnu referents par diviem ziņojumiem. Man tagad ir atvēlētas tikai 30 sekundes, tāpēc varu tikai pateikties par Rikē kunga darbu. Viņš uh, patiešām ir sagatavojis labu ziņojumu, un mēs uh, viņam piekrītam. Nu, jā, nav vajadzīgas divas minūtes laika, lai pateiktu, ka Rikē kunga darbs ir bijis izcils. Fosters kundzei tagad vārds. Tomovas kundze nominēta sarakstā. Tomovas eh, kundze ir atbildīga par pirmo ziņojumu. Viņa ir pirmā ēnu referente. Viņai pēc tam ir jādodas uz Silsēmniecības komiteju. Lūdzu, Tomovas kundze, jums divas minūtes. Paldies, priekšādātājs kundze. Esmu ēnu referente, kas ir atbildīga par Bilbao kundzes ziņojumu, un tāpēc es izteikšos tikai par šo ziņojumu. Uh, Es eh, priecājos par šīs direktīvas mērķi, tātad nodrošināt, lai pasažieri varētu drošāk pārvietoties un lai kuģi netiktu pārslogoti, tāpat arī, lai negadījumi tiktu izmeklēti un visi dati tiktu reģistrēti elektroniskās datu bāzēs, par kurām ir atbildīgas mm, valstu kompetentās iestādes. Mērķis ir nodrošināt vienkāršāku piekļuvi informācijai negadījumu gadījumā. Tāpat tiek noteikti arī noteikumi attiecībā uz personas datu apstrādi un uzglabāšanu, ko veids kuģa mm, eksploatātors. Tāpat arī kompetentās iestādes ir atbildīgas par visu uh, Eh, direktīvu piemērošanu. Ir jāaizsargo arī mazie operatori no pārliecīgas birokrātijas un ir eh, jāmēģina vērsties arī pret eh, sabotāžu un pirātiskumu personas datu izmantošanā. Uh, Es eh, gribētu runāt par Rikē kunga ziņojumu par orotīpa prāmiem. Šis ziņojums ir ļoti labs, es arī saprotu, ka um, padomē nav pārāk daudz pretrunu. Šķiet, ka kopumā mēs varēsim atbalstīt šo priekšlikumu. Attiecības ar Jūtā kundzes ziņojumu um, ēnu referentu sanāksme bija ļoti laba. Viņi runāja par vairākām problēmām, kas attiecas uz drošību. Mēs noteikti varam atbalstīt padomas un komisijas nostāju attiecībā uz dažu deleģētu aktu nomaiņu pārmainīšanu par īstenošanas aktiem. Tas pats attiecas arī uz Solas konvenciju. Abas šīs izmaiņas mums šķiet atbalstāmas. Tāpat, ja runa par drošības aprīkojumu augstu viļņu gadījumā, šķiet, ka šeit vajadzētu vēl ieviest precizējumus. Šeit gribu runāt arī par šiem abiem izņēmumiem. Tātad, ja runa par šiem kuteriem vai uh, kuģ, būru kuģiem, mums vajadzētu izturēties piesardzīgi, mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs vienmēr ievērojam starptautiskās jūrniecības organizācijas prasības. Uh, Mēs nedrīkstētu šeit ieviest pārāk striktus norādījumus, vienlaicīgi neievērojot jūrniecības organizācijas noteikumus. Šeit buru kuģi ir ļoti labs piemērs. Attiecībā uz cārdzmību mm, nav nekāda problēma attiecībā uz cārdzmību, bet ir jādomā par to, kuram būs pieejama šāda informācija. Visticamāk, šeit būs runa arī par drošības datiem. Mums nevajadzētu visu šos datus likt tiešsaistē tā, lai tie ir pieejami pilnīgi visiem. Un tad es vēlētos pateikties referentei. Šķiet, ka ēnu referentu sanāksmē mēs eh, ļoti labi par to apspriedāmies. Nu, paskatīsimies, kā tas viss virzīsies uz priekšu. Paldies! Nu, Fausteris kundzei tagad Kilenins kundzei vārds. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset raportööreille. Paldies eh, priekšsēdētājs kundzei. Paldies arī referentiem. Lielas paldies par visiem sagatavotajiem ziņojumiem attiecībā uz drošību jūrniecības nozarē. Mēs strādājam pie drošības jautājumiem šeit Briselē, un tas, protams, ir ļoti labi. Bet, jo īpaši mums vajadzēja domāt par pasažieru un par personāla drošību ir skaidrs, ka mums ir jāievieš šeit vairāki grozījumi, kas mums ļautu šos tekstus uzlabot. Ja runa par pasažieru reģistrēšanu, noteikti nedrīkstētu aizmirst samērīgumu principu. Nevajadzētu šeit uzlikt pārspīlētas prasības uzņēmumiem, kas veids eh, šīs darbības. Mans kolēģis Tilijas Kologlu e, strādāja pie e, šiem jautājumiem. Paldies e, referentiem. Mēs iesniegsim vairākus grozījumus attiecībās sols jautājumiem. Tas būtu viss no GNGL grupas šodienai. Paldies Kileninas kundzei. Tagad došu vārdu Rikē kungam, kuram ir jautājums. Gribētu uzdot jautājumu Juto kundzei attiecībā uz alumīniju. Uh, alumīnija iekļaušana mani uztrauc, jo tātad te ir runa par īpašu kvalitāti, te ir runa arī par to, ka šeit iespējams nav uh, vajadzīgo ugunsdrošības prasību. Tieši tāpēc mums nevajadzētu pielīdzināt alumīniju citiem materiāliem. Tas uh, noteikti uztrauks visus uh, uzņēmumus, alumīnija uzņēmumus, kas eh, strādā jūrniecības nozarē. Gribētu norādīt, ka tas skars uzreiz tūkstošiem darba vietu. Es uzskatu, ka mēs nedrīkstam tik strikti uzreiz iekļaut alumīniju un vienlaicīgi izslēgt citus materiālus. Pielīdzināšana tērādam nav pamatota. Uzskatu, ka pašlaik nevajadzētu eh, šādā veidā rīkoties. Varbūt mēs varētu šeit paredzēt konkrētus termiņus. Es īsti nevaru šeit atrast nec objektīvus, nec subjektīvus skaidrojumus. Paldies. Eh, tagad eh, Delora kungam vārds. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, directives and their refit Eh, paldies, es runāšu par visām eh, trim direktīvām, arī par eh, refit pieeju, un man ir daži jautājumi, un konkrēti arī vispārīgs komentārs. Es tiešām mm, atzīstu, ka ir nepieciešama apmācība personālam, lai viņi attīstītu savus kompetences, lai, lai zinātu, kā darboties ar drošības jautājumiem. Es saprotu, ka tas nav šīs direktīvas tvērumā. Bet tomēr es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir mm, jābūt uzstājīgam uh, Komisijai un EMS aģentūrai ir kopā jāstrādā, lai uzlabotu gan sociālos, gan arī apmācības apstākļus visiem cilvēkiem, kas darbojas šajā nozare eh, personāls, kas darbojas gan uz kruīzguģiem, gan uz prāmjiem, ir jāapmāca, lai šis personāls varētu efektīvi un droši palīdzēt visiem pasažieriem ārkārtas situācijas. Turklāt ir nepieciešams uzlabot pārobežu koordināciju starp ārkārtas starp um, katastro vai ārkārtas dienestiem, ņemot vērā arī to, ka ir robežas uz jūras. Un ir jādara viss, lai attiecīgās iestādes, kas ir atbildīgas, lai tās darbotās um, integrēti un lai būtu ļoti labi integrēts arī drošības un ārkārtas um, darbu situācijas un sistēmas. Uh, Un uh, par jautājumiem. Es saprotu, ka refit mērķis ir vienkāršot likumdošanu, mērķis ir e, saskaņot ar solas un uh, starptautiskās jūras organizācijas uh, likumiem. Tomēr es gribētu zināt, vai un kādā veidā šis uzlabošanas vingrinājums tiešām uzlabo šo direktīvu izpildi vai īstenošanu. Un tas jautājums gan ir adresēts komisija. Un visbeidzot mums eh, ir arī jālemj, vai mums labāk ir atbalstāms deleģētais akts vai arī īstenošanas akts kā instruments. Paldies, priekšsēdē. Merci beaucoup, monsieur Taylor. Madame Arnautu. Paldies, Arno kundze. Paldies, priekšsēdētāji divas direktīvas, kas ir grozīts, kā arī jaunā direktīva ir ar um, vienu mērķu, un šie mērķi ir sasniegti. Un tāpēc um, priekšlikums no trim referentiem ir ļoti um, pareizs un atbalstāms. Runājot par Bilbao kundzes uh, ziņojumu arī par veidiem, kā tiek pārvadāti pasažieri un ka reģistrācija notiek automātiski un ir vairāk elastības, un mēs uzskatām, ka tas arī palīdzēs labāk īstenot šo direktīvu. Runājot par šiem eksploatācijas inspekcijas sistēmu jautājumiem, šeit arī mēs atbalstam arī šo termiņu noteikšanu, mēs atbalstam Rīkie kunga priekšlikumu tādā veidā, ne tikai teoretiski, bet arī praktiski un tehniski mēs varētu šo inspekcijas sistēmu uzlabot. Um, Um, tālāk uh, šis jautājums par um, uh, līgumu uzdevumu, līgumisko uzdevumu sadalās starp operatoru un ostu. Šeit ir jādomā arī par kūģu īpašniekiem. Šeit mums ir jābūt elastīgiem, nedrīkstētu pie pieļaut riskantas situācijas un arī nevajadzētu radīt tādas situācijas, kad varētu dēļ izmaksām pakļauties kādai šantāžai. Mm, tālāk par drošības noteikumiem šī direktīva Ajuto kundzes priekšlikums ir pozitīvs, iet pareizā virziena un arī alumīnija kuģu iekļaušana Eh, šeit reģionā šķiet praktiski nerealizējums nu, jautājums. To nav iespējams realizēt, un, eh, un šeit eh, to liecina ar, arī sadarbība ar šo nozari. Un 24 metri kuģa garums šeit, mm, šajā jautājumā būtu jāievēro subsidiaritātes princips. Un tāpat kā citās mm, direktīvās, ja šajā gadījumā vajadzētu precizēt dedelģētā akta darba, darbības ilgumu, noteikt termiņus un tādā veidā mēs virzamies uz priekšu. Paldies! Tālāk remontē kundze. Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto un ringraziamento ai relatori. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka vislielākais paldies referentiem un ēnu referentiem. Man ir daži īsi komentāri. Viens no tiem attiec uz visiem trim ziņojumiem. Ir svarīgi skatīties uz nacionālajām normām, bet daudz svarīgāk ir runāt par harmonizāciju Eiropas līmenī. It īpaši, ja tas eh, novedīs pie lielākas saskaņotības starp eh, mūsu pieejām. Attiecībā uz pasažieru reģistrāciju vispirms. Ir svarīgi nodrošināt elastību pieejā kas saistīta ar datu aizsardzību un, protams, tiem datiem, kas ir nepieciešami drošības nodrošināšanai. Šeit ir jāatrod līdzsvars. Ir svarīgi ņemt vērā arī to, ka nevienmēr ir iespējams nodrošināt interneta savienojumu, tādēļ nepieciešama arī kāda alternatīva. Tā kā no eh, referenta puses šeit izskatās labs priešlikums. Attiecībā uz 1.11. Eh, pāntu arī es atbalstītu deleģētos aktus, bet ne bezgalīgi. Eh, šeit ir jāierobežo termiņš, un pieci gadi izskatās pieņemams termiņš. Un visbeidzot, attiecībā uz eh, to, kas tika, tika sacīts Eh, par garumu ierobežojumiem - 24 metri. Ir jābūt samērībai. Paldies, kolēģi. Tālāk Vandelēnu kungam vārds. Voorzitter, eh, vriendelijk dank. Ik... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es pārsvarā pievērsīšos drošības noteikumu jautājumiem uz pasažieru kuģiem. Man ir konkrēts jautājums, ko vēlos uzdot Eiropas komisijai. Ja mēs šeit runājam par definīciju tradicionāliem kuģiem, ko tas nozīmē? Komisija nāk klajā ar jaunu definīciju. Un tas, kas man šeit īpaši uzkrīt, ir tas, ka ar šo jauno definīciju atkāps piemērojams eh, kuģiem, kas ir apstiprināti līdz 1965. gadam. Tas man ir pārsteigums. Uh, jo lielākā daļa no šiem vēsturiskajiem kuģiem, kas ir veduši pasažierus, netika salikt būvēti kā pasažieru kuģi. Tie tika būvēti kā ledlauži, piemēram, un bieži vien transporta kuģi. Līdz ar to mans jautājums komisijai. Es vēlētos uz šo definīciju paskatīties sakotnējās direktīvas kontekstā kāpēc netiek izmantota tradicionālo kuģu definīcija no 2002. Eh, gada direktīvas numur 59, tātad esošās jau. Eh, Vandelēna kungs, eh, man jūs jāvēlas. Tagad es došu Simonsu kungam, kas pārstāv sociālo un ekonomisko lietu komiteju. Došu jums trīs trīs minūtes laika. Danku vēl, varu būsit ar. Jā, paldies, priekšsarētāji. Paldies par šo iespēju īsi ieskatīties trīs priekšlikumos. Šeit ir trīs dokumenti, kas novembrī eh, tika piedāvāti, mēs jau no oktobra pie tiem strādājam izmantošu šo iespēju, lai pievērstu īpaši uzmanību Rikē kunga ziņojumam, ar kur visvairāk strādāju. Tad eh, jautājums, kas saistīts ar inspekcijām un inspekciju sistēmu, ir ļoti svarīgi, ka īstenojot refit programmu, mums ir iespēja saskaņot dalību valstu pieejas šiem jautājumiem, paturot prātā ļoti svarīgos drošības aspektus. Šīs lietas ir iespējams labāk organizēt, un to arī būtu ļoti svarīgi izdarīt. Katrā ziņā transporta līdzekļi ir jākontrolē ne tikai uz jūras, bet arī ostās. Uh, Un e, šeit ir jārunā arī par e, transporta līdzekļu e, tehniskajiem aspektiem. Katrā ziņā komentāri, kas tiks sniegti par tehniskajiem aspektiem, palīdzēs uzlabot situāciju šajā jomā. Viens no piemēriem, par kuriem gribu varbūt mazliet detalizētāk runāt, ir tas, ka ir ekspertu grupa par pasažieru kuģiem un arī eh, ekspertu grupa ostas drošības jautājumos. Šīm grupām būtu jāsadarbojās. Tāpat arī ar starptautiskajiem iestādēm, gan attiecībā uz īstenošanu, gan šo drošības aspektu uzraudzību. Šāda pieeja būtu ļoti svarīga. Mūsu diskusijās e, aktualizējās vēl kāds jautājums, ko es vēlos jums darīt zinām. Riska parametri, kas izriet no ostu kontrolas jā, jomas saistībā ar šīm padziļinātajām inspekcijām, tur ir vājais punkts Tāpēc ir nepieciešams pieturēties pie 5. panta, 1. punkta, kur ir noteikts, ka dalību valstīm ir jākoordinē sava darbība attiecībā uz uh, to, kā veiktie pasākumi tiek īstenot efektīvā veidā. Tāpat arī ir definīcijas eh, regulētiem pakalpojumiem, un tā kā šī ir direktīva, tad, protams, uh, Eh, vienmēr pastāv risks ar interpretācijas eh, atšķirībām, tad, kad tas nonāk dalību valstu eh, līmenī. Un, jā, es atvainojos priekšsēdētāji, ka mazliet pārsniedzu laiku, bet paldies par šo izdevību uzstāties. Paldies, Simons kungs. Es Eh, saklausīja arī komisija, tika uzdot ļoti daudz jautājumu gan par delģētiem aktiem, gan par vienoto um, lodziņu un arī par sociāliem jautājumiem. Šos jautājumus arī uzdevā Jūto kundzei eh, par šīm obligātajām inspekcijām. Es eh, ļoti ceru, ka mēs saņemsim arī konkrētas atbildes. Kosīnskas kundze no komisijas. Lūdzu, jums vārds. Kosinska. Košēnskas. Magda Košēnskā, good afternoon. Jā, man sauc Angaita Kočinska, laba pēcpusdiena visiem, paldies par eh, to, ka devāt mums vārdu. Es zinu, ka ļoti maz laika mums ir, tāpēc izteikšos ļoti īsi. Sākšu ar atzinības izteikšanu referentiem par visu paveikto darbu un tāpat arī visai komitejai šodien par to, ka visi trīs ziņojumi tiek skatīti kopā tā nav viegla pieeja, bet tā kā mēs visos šajos gadījumos eh, skatām pasažieru kuģus un to drošības aspektus, tad varbūt eh, labāk var eh, iegūt pārskatu par sinerģiju, kas ir iespējams ar šiem tiesību aktiem. Centīšos iziet cauri jautājumiem un, ja uh, Eh, kaut kas eh, paliks neatbildēts vai beigsies laiks, es atgādinu iespēju tiešā veidā sazināties ar referentiem, ēnu referentiem un atbildēt. Sākšu ar Bilbao kundzes ziņojumu. Daudzi uh, referentes ierosinātie grozījumi ir ļoti svarīgi un vērtīgi. Daudz no tiem ir arī jāpapēta detalizētāk, piemēram, jautājums, kas saistīts ar pasažieru datu paziņošanas aizkavējumu, vai tas ir jāsamazina no 30 minūtēm uz 10 minūtēm. Tas ir jāpapēta ļoti uzmanīgi. Tur nav liela atšķirība, vai mēs runājam par 10 vai 30 minūtēm, bet es arī dzirdēju komentāros no kolēģiem, ka lielāka priekšrocība būtu īsākam laika periodam, bet tad ir jānodrošina, ka tad, kad tas viss ir stājies spēkā, operatoriem ir pilnīga skaidrība, ko tas īsti nozīmē šīs desmit minūtes un no kura brīža sākas atskaite. Es atvainojos, ka varbūt pievērš tik lielu uzmanību tik sīkai detaļai, bet tad, kad mēs runājam par ļoti īsiem laika periodiem, tad ir jābūt pilnīgai skaidrībai visiem kuru pienākumos ietilpst informācijas sniegšanu. Vēl svarīgs jautājums ir saistīts ar IT sistēmām, eh, kas saistīts ar viens pieturs aģentūras vai viena lodziņa, kā mēs to dēvējam, eh, principu. Uh, No vienas puses mēs pilnībā atzīstam, ka mērķis šim pasākumam ir nonākt pie labi funkcionējušas sistēmas, kas ļaus viegli ziņot visiem, kuriem ir nepieciešams ziņot un sniegt informāciju. Un tad šajā gadījumā varētu būt vēlme atgriezties pie sitē, sistēmām, kas jau darbojas. Bet es vēlos atgādināt, ka dalību valsts, kas, eh, kur strādā pie šīs sistēmas īstenošanas jau sešus gadus. Papētot eh, laika grafiku transponēšanai šai direktīvai, ir skaidrs, ka mums ir jārada tāds ietvars, kas atbildīs laika aspektiem. Ja mēs spiedīsim uz individuālu atsevišķu sistēmu izveidi, kas tiks izmantot tikai vienai konkrētam maršrutā, tad kopējais mērķis nonāk ne tikai pēc, pie nacionālas, bet pat Eiropas sistēmas, eh, kas būtu savienot savstarpēji un eh, nodrošināt informācijas apmaiņu, tad tas kļūtu daudz sarežģītāk īstenojams. Mēs ņemam vērā grozījumus attiecībā uz pasažieriem, kuriem nepieciešama īpaša palīdzība, neapšaubām. Kas attiec uz ziņošanu komisijai, divi gadi vai septiņi gadi, tas, protams, ir svarīgs jautājums mums. Mēs labprāt arī atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk. Vēlos tikai norādīt, ka tad, kad runa ir par komisijas sadarbību ar dalību valstīm, balstoties uz informāciju, kur ir nepieciešama turpmāka pārbaude vai atbilstības eh, eh, pārbaude. Ir nepieciešams zināms laiks, tāpēc arī mēs prasījām sešus mēnešus, nevis trīs mēnešus, kā tas ir eh, arī redzams no komisijas priekšlikuma. Bija arī vairāk komentāri tieši ar pasažieru datu informācijas sniegšanu. Bija ļoti svarīgs jautājums no Montero kundzes saistībā ar ierobežojumu. Kāpēc 20 jūras jūdzes, nevis solas eh, konvencijā iekļautais eh, attālums? 20 jūras jūdzes iekļaujot, tad tas būtu 90% no iekšzemes eh, kuģojumiem tiktu izslēgti no direktīvas darbības jomas. Līdz ar to mēs vēlējāmies visaptarošāku pieeju uh, kas iekļautu ceļojumus, kur ir svarīgi no pasažieru drošības aspekta eh, šīs direktīvas darbības jomā. Kas attiec uz Tēlera kunga jautājumiem par īstenošanu, tad mēs, protams, ceram, ka ja mums izdosies precizēt darbības jomu un būs mazāka nesaprašana par to, kurš un ko dara, tad tas palīdzēs arī un atvieglos eh, īstenošanu. Tas ir pamatojums uh, visai refit pieejai. Nesmu pārliecināta, ka bija vēl kaut kas palicis par šo ziņojumu bija vēl jautājums par sociālajiem eh, aspektiem. Man tur nav daudz kas eh, komentējams. Mēs eh, iepazīsimies ar grozījumiem vispirms un tad varēsim reaģēt uz tiem. Bet bija vēl viena lieta saistībā ar nepieciešamo apmācību Uh, apkalpēm, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Man radās iespējas, ka apmācību ietvars kā tāds jau pastāv. Mēs pārbaudījām STC dubultu uh, pieeju, un uh, tur tuvākajiem gadiem. Un attiecībā uz sadarbību, protams, tas tā ir, ka iekšzemes eh, braucieniem ārkārtas situācijas, negadījumi, kas var rasties ehm, pārobežu kontekstā, ir grūtāk risinām, bet es domāju, ka jūrniecības pasaulē sadarbības ar ārkārtas dienestiem ir izcilā līmenī. Un eh, varbūt brīži, kur tas ir sarežģītāk, ir nevis meklēšana un glābšana, bet gan tas, kas notiek uz sauszemes. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešams šis priekšlikums, lai notiktu labāka informācijas apmaiņa saistībā ar pasažieru datiem, kas ir nepieciešama cita starpā arī ārkārtas situāciju kontekstā. Kas attiec uz Ajuto kundzes ziņojumu un e, kuģu drošības standartiem, Varbūt par standartiem vispirms komentārs. Mēķis šim priekšlikumam bija atsaukties uz standartiem, kas pastāv starptautiski. Refit eh, ziņojumā mēs iekļāvām datus un statistiku, kas raksturo uh, tos raksturlielums, kas saistīta ar alumīniju un tērauda kuģiem. Uh, Bet šeit mēs nevēlamies atsaukties uz standartiem, kas vēl nepastāv starptautiskā līmenī. Tāpēc daža veida eh, kuģi vēl nav ietvērti, bet tad, kad standarti tiks izstrādāti un apstiprināti starptautiskā līmenī, eh, tad ir jā, tie arī jāiekļauj direktīvā. Tad bija jautājums saistībā ar zvejniecības kuģiem. Ir starptautiskā konvencija, kas ir attiecinām uz zvejas kuģiem, bet tā nav pilnīgi, varbūt pilnībā funkcionējoša. Un, eh, līdz ar to refit eh, pasākumu ietvarā tas nebūtu iespējams iekļaut zvejas kuģi šeit pilnībā, jo tas ievērojami mainītu šī tiesība akta darbības jomu. Tomēr, ņemot to vērā, varu jums apliecināt, ka mēs cieši sadarbojamies ar Digimāre kolēģiem, un jūsu jautājumu noteikti nodosim arī viņu uzmanībai. Oh, Jā, bija vēl viens jautājums par standartiem. Kā tiek definēti tradicionālai kuģi? Nu, Atsauce ir uz pasažieru kuģiem, kas e, būvēti pirms 1965. gadu, nevis par tiem, kas vēlāk kļuva par pasažieru kuģiem. Svarīgi ir, lai būtu tiesību akts, kas tiktu piemērots pēc iespējas plašāk. Es nedomāju, ka tas ir e, mūsu interesēs ierobežot darbības jomu, jo mēs runājam par e, kuģu drošību un to varētu skatīt arī kā daļēji sašaurinošu definīciju, tad, kad tā tiek attiecināta uz vēsturiskiem kuģiem, bet tas paplašinātu šīs direktīvas darbības jomu. Tā skatos cauri piezīmēm. Ajutos, eh, Ajuto kundzes ziņojumā vēl bija viens aspekts saistībā ar papildu vadlīnijām vai skaidrojumiem standartiem. Mēs uzskatām, ka atsauce uz starptautiski pieņemtiem standartiem ir pareizā pieeja. Bet ir nepieciešams arī, eh, piemēram, burāšanas kuģiem eh, atsaucas eh, veikts, ir jāskaras uz samērīgumu, ja mēs to darītu kā Eiropas komisija tā skatos cauri vēl savas piezīmes. Was, I'm just looking whether I have missed any major question. Jā, vai bija vēl kāds neatbildēts jautājums, tā pus standartiem es jau atbildēju. Jā, es, eh, ir ļoti labi, ka man tik daudz kolēģi ir. Uh, the question, the question of aluminium, of aluminium vessels indeed was, was raised. Alumīnija kuģi jautājums tik pieminēts vairāk kārt. Uh, Mēs apzināti šajā priekšlikumā iekļāvām šādas atsauces uz alumīnija kuģiem, eh, lai tie būtu darbības jomā. Tas nozīmē, ka viņiem jābūt tikpat drošiem kā tērauda kuģiem. Tātad ir atsevišķi elementi saistībā ar alumīniju kuģu būvi, kas ir nepieciešami, kurus ir nepieciešams pielāgot, lai nodrošinātu tādus pašus drošības standarts. Un Rikē kungs ļoti precīzi norādīja. Tas ir ļoti delikāts jautājums. To šobrīd eh, skata padomē bet mēs vēl neesam uh, eh, trilogu mm, posmā. Līdz ar to es šobrīd atturēšos no komentāriem par šo jautājumu. Un, manuprāt, Tas arī būtu viss. I, I, I think... Jā, eh, tas viss, un es laikam esmu ievērojami arī pārsniegusi laiku, par ko es ļoti atvainojos. Ir svarīgi arī saklausīt atbildes. Deputāti uzdev jautājumu komisijai, un es ļoti ātri došu vārdu katram referentam, jo mums ir arī citi darbi vēl priekšā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispārīgi runājot, izskatās, ka ir liela vienprātība attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt vienkāršošanu, saskaņotību, arī laika grafiku saskaņošanu, deleģētajiem aktiem, lai tie nebūtu neierobežoti laikā. Kas attiecas uz standartu noteikšanu, kuri pārsniedz eh, prasības, tur jau bija vairāk jautājumu, kas tika uzdoti saistībā ar datiem, un vai nepietiek vienkārši apkopot datus par pasažieru vecumu. Šeit mums ir runa par datu sarakstu, kas ir saistīts ar pasažieriem, lai negadījumam notiekot, uh, ir iespējams identificēt konkrētās personas, izmantojot viņu dzimšanas datus. Jo tas, ka kādam ir 44 gadi, neļautu jums e, simtprocentīgi identificēt viņu. Un e, tad tu es atbildu uz jautājumu, vai nepietiek vienkārši e, apkopot pasažieru vecumu datus. Tad komisijā sacīja, ka dalībvalsts strādā jau pie nacionāliem reģistriem, un tāpēc nav nepieciešams Eiropas reģistrs. Nu, jāsaka, godīgi, tas nestrādā. Sešus gadus jau dalībvalsts pie tā strādā, ar mērķi sadarboties, koordinēt, bet tas viss nedarbojas. Bet mēs redzam, ka pēc sešiem gadiem šie nacionāli reģistri vienkārši nefunkcionē. Līdz ar to Es jau sacīju, ka ir nepieciešams uzlabot nacionālos reģistrus un e, jāvirzās uz Eiropas reģistriem. Es nesaku, ka tam jānotiek ir uzreiz momentā, un es saprotu, ka to varbūt kāds var saskatīt, ka provoka, provokācija. Bet pavisam īsi vēl komisija saka, ka nevar sama, e, samazināt laiku no 30 minūtēm uz 10. Tur jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Svarīgi ir, eh, kurā brīdī eh, sākas laika atskaita. Ir jābūt eh, pilnībai skaidrībai, kurā brīdī, tā teikt, tiek palaists pulkstens. Priekšsēdētāji aicina pabeigt pēc iespējas ātrāk. Jā, jā, protams, ir jābūt lielai skaidrībai, lielākai skaidrībai, kad sākas laika atskaita. Mēs varam runāt par 30 minūtēm, 25, 10, bet svarīgākais, kurā brīdī sāk šī atskaita. Paldies! Paldies, Gilbau kundze, tagad jūtu kundze. Es uh, arī centīšos atbildēt ļoti ātri. Es uh, piekrītu Fosters kundzei. Mums uh, tiešām ir nepieciešams kopīgs standarts. Nevajadzētu būt stingrākiem kā visiem pārējiem bet noteikti ir jādara tā, lai nebūtu pelēkās zonas, tukšās vietas ir jāsakārto. Un par alumīniju tas tā ir, ka direktīvā īstenībā nav definēta šī ekvivalence ar citiem materiāliem. Bet otrajā sadaļā, pirmajā pielikumā, faktiski ir runāts par dažādām prasībām attiecībā uz dažādiem elementiem. Daži no tiem ir arī no alum alumīnija tad nerunāt par alumīniju, tas nav pareizi. Sanāk, ka mēs pievaram acis uz šo jautājumu par ekvivalentām substancēm. Es saprotu, ka tas jautājums Francijai ir ārkārtīgi svarīgs, ka ir te ļoti liela un ļoti svarīga nozare šī alumīnija kuģu būve bet eh, mēs negribam iznīcināt šo nozari, bet jāmeklē risinājums, kas darbojas. Um, mūsu galvenais mērķis ir drošība, droša kuģošana, un es domāju, ka mēs varēsim arī atrast risinājumu. Paldies, Rikē kungs, tagad. Es gribētu pateikties visiem, kas izteicās, kas runāja. Es ar ļoti lielu interesi klausījos visos. Es negribu zaudēt laiku, tikai divi punkti no manas puses. E, es gribēju runāt par šo ultrasezonālo raksturu. To nevarētu saukt par izņēmumu. Tieši otrādi šeit ir mērķis, ir vienkārši atvieglot šo darbu gada garumā un lai nebūtu šeit nekādas problēmas. Tad, tad šeit doma ir gluži pretī atvieglot visu veikt šīs inspekcijas neatkarīgi no sezonas, lai tas būtu vieglāk. Tātad tas nav mm, izņēmums, bet eh, drīzāk jādomā par kādām konkrētām inspekcijām un to asimetrisko raksturu. Un to pašu varētu teikt arī par apkalpi, vai drīzāk personālu, kas darbojas inspekcijās. Um, un ir jāpilda žurnāls. Uh, un šis žurnāls tiek pildīts katru nedēļu, un attiecīgi no tā var iegūt informāciju, kas ir droša. Un arī caur šādiem pierakstiem var arī konstatēt, vai attiecīga apmācība instruktēšana ir bijusi pietiekama. Ar visu vairs neko negribu teikt. Visiem paldies, kas izteicās. Uh, Un paldies arī komite, sociālajai komitejai un, un komisijai. Paldies, Rikē kungs, mūsu debata bija ļoti karsta. Un, protams, visi grozījumi tiks izsnieg, iesniegti atsevišķi attiecībā uz katru eh, šo ziņojumu. Un 9. marts 12. dienā ir termiņš grozījumu iesniegšanai. Paldies mūsu referentiem, mēs turpinām darbu. Tālāk nākamais punkts ir finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispāriem budžetam. Tas ir atzinums, un budžeta komiteja ir atbildīga. Atzinuma sagatavotājs ir Vim Van Kamps, bet jūs varbūt vēlāk. Došu jums vārdu, lūdzu. <coughs> Paldies varbūt vajadzētu tomēr labāk padomāt par šīs sanāksmes eh, plānošanu. Trīs ziņojumi vienā stundā, tas ir šausmīgi daudz, un man eh, tiešām radās tāds iespējas, ka tomēr, lai dot iespēju izteikties visiem ēnu referentiem, ir nedaudz plašāks laiks vajadzīgs. Es gribētu runāt par omnibus, tā saukto omnibus regulu Tā ir vispārējā mm, finanšu regula, finanšu noteikumi eh, Eiropas Savienībai. Tas ir ļoti svarīgs darbs ar šiem finansiāliem jautājumiem, arī milzīga finansiālā ietekme un transporta komiteja darbojas saskaņā 57. panta procedūru. Tas arī saskana ar reglamentu grozījumu procesu, un mums ir arī ekskluzīva kompetence, kas attiecas arī uz atsevišķiem šī atzinuma elementiem. Tran, Reģi, Agri un Itre, tās ir komitejas, kam arī ir ekskluzīva kompetence šajā sakarā. Es savā atzinumu projektā es eh, runāju par šo blending iespēju, par apvienošanu Un šeit ierosinājums ir šāds, ka nākotnē varētu plašāk runāt par šo dažādo finansiālo resursu un avotu apvienošanu. Tieši, jo īpaši, kad ir runa par investēšanu infrastruktūras projektos. Tādā veidā tiek papildināta Connecting Europe Facility SEF regula mēs varētu arī grozīt kādas atsevišķas regulas daļas, bet es to neierosinu, ja kādi deputāti grib grozīt kaut ko šajā regulā, tad es ieteiktu tomēr deputātiem rīkoties caur attiecīgajām komitejām, caur budžeta kontrolas komiteju īpaši, iesniegt tur savus priekšlikums. Uh, Es pats arī esmu sagatavojis grozījumus, tos es varētu sagrupēt četrās grupās. Pirmā grupa ir um, tāda, kur mērķis ir paskaidrot um, atsevišķus tehniskus jautājumus, tehniskus um, jautājumus un paskaidrojums uh, pret komisijas ierosinātajiem. Uh, Otrajā grupā es gribētu runāt par komisijas ierotināto atskaitīšanās vai ziņošanas procedūru attiecībā uz šo apvienošanas procedūru, jo mēs nesaprotam, kā šī resursa apvienošana notiks tuvākajos gados. Trešā grozījumu grupa ir attiecināma uz blending um, operāciju aptvērumu. Cik plaša būs šī līdzekļu apvienošana. Mums ir jācenšas pēc iespējas vairāk resursu piesaistīt, ieskaitot arī privātās investīcijas. Dažās valstīs ir milzīgi pensiju fondi, un arī šie pensiju fondi raugās, kur investēt. Eh, tad arī, protams, ir iespējams izmantot eh, publisko un privāto partnerību. Faktiski arī šī iespēja nav izmantota mm, līdz galam. Te varētu būt daudz iespējas. Un visbeidzot, ja parādās kāda papildu nauda, eh, šī apvi, apvienošanas rezultātā, un ja kaut kas paliek pāri, tad to vajadzētu to atpakaļ ieskaitīt SEF paketē. Arī vajadzīt, vajadzētu tomēr atļaut arī subsīdiju lietošanu, bet jāprecizē noteikumi. Paldies Vanderkampa kungam. Es redzu, es došu vārdu Rīkē kungam. <coughs> Merci, euh, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām ar ļoti lielu interesi mm, sekoju Vanterkampa atzinumam. Ļoti lielisks ir šis darbs un tikai divi punkti no manas puses. Es gribēju e, paskaidrot, ka ir nepieciešams saglabāt šo atbalsta mehānismu un arī savienojumības mehānismu Eiropā. E, un Pirmajā daļā budžetā eh, tas ir jautājums, kas ir adresēts eh, budžeta komitejai. Tur ir jāskatās, ko viņi var darīt. Eh, mēs vienā komitejā nevaram personiski iesniegt kaut kādas grozījumus, kas attiecas strikti uz citas komitejas darbu. Tātad arī pirmajā daļā ir budžets A daļa, un tā ir viena lieta, un tad ir parastais budžets, un tad, protams, varētu pieņemt noteikts grozījums, kad liec uz mūsu darba jomu, un pēc tam varētu tos tālāk novirzīt uz budžeta komiteju. Tad es arī pilnībā piekrītu, ka šis blending jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un šeit ir runa arī par ilgtermiņa investīcijām. Uh, Eh, par spēju eh, dažādas finansiālas mehānismus apvienot, papildināt. Un ir divi jautājumi vai komentāri. Vispirms eh, šis blendings. Kur mēs meklēsim šo naudu, lai mm, stiprinātu Junkai piedāvāto mehānismu? Un šeit ir jādomā, kur mēs pēc būtības varam atrast šos līdzekļus, ne jau vispārējā budžetā, uh, Bet um, šeit ir ļoti svarīga budžeta līnija, tie reģionālie fondi. Un tie ir sadalīti kā konkurētspējas fonds un kohēzijas fonds. Un es gribētu atgādināt šo lietu, varbūt visi tam neseko. Un tad šis reģionālās attīstības um, fonds. Um, šeit ir iespējams arī iesaistīt to blendingā, izmantot arī EFSI Un nevienmēr finanšu regulējumā tiek izmantots viss iespējas, piemēram, konkurētspējas veicināšanas fonds. Un varbūt um, varētu arī mainīt šos noteikumus, tos, kas, um, kas um, ietekmē transporta nu, jomu, jo konkurētspēja šeit ir svarīgi. Nevienmēr finansējums ir pieejams tieši finans, uh, finansiāls regulējuma ietvaros. Šis jautājums ir nedaudz sarežģīts, šis mehānisms arī. Bet otrs jautājums arī ir ļoti svarīgs, manuprāt, ir jā, regulē, es nezinu, vai regulas galvenā tekstā vai arī preambulā sekojuši lietu. Ehm, tad, kad mēs runājam ar cilvēkiem, kas iesniedz savus priekšlikumus EFSI sakarā, mēs konstatējam, uh, ka šī Eiropas investīcija banka eh, ļoti bieži negrib uzņemties pirmā zaudējuma risku, un viņi grib kaut kādā veidā šo risku dalīt ar citiem investoriem. Eh, bet eh, ko mēs varam teikt? Eiropas budžets tā ir nauda un ir nepieciešams dot šo garantiju arī attiecībā ir zaudējuma no sākuma, jo e, Eiropas Investīcija banka negrib uzņemties šo zaudējumu, kā jau teicu, grib dalīt ar citiem. Un tāpēc e, es domāju par šiem garantiju fondiem. Ja tādi būtu, tad e, tas arī ļautu varbūt piesaistīt vairāk naudas, arī likmes varētu pazemināties. Un tad mēs varētu arī subsīdiju naudu likt klāt pie blendinga. Uh, Protams, ir jādomā par nosacījumiem, par kondicionalitāti. Jebkurā gadījumā Eiropas Investīcija banka būs tā, kas uzņemsies arī kaut kādu garantiju sakarā ar zaudējumiem. Tātad šī sistēma, manuprāt, ir ļoti svarīga un tā jānoregulē precīzi. Paldies, Krāmerkungs, tālāk. Jā, fīn. Paldies, priekšsēdētājs kundzei. Es vēlētos arī pateikties referentām par sagatavoto ziņojumu, jo uzskatu, ka šeit galvenokārt būtisks ir eh, zi, referenta pienākums. Mēs redzam, ka eh, tika izveidots Junkera fonds, eh, nebija nekādas analīzes, tika iztērēt 7 miljardi eiro un tika pieņemts lēmums turpināt šo fondu. Uh, ir jautājums, kur šī nauda ir nokļuvusi, vai mēs tiešām esam izpildījuši Eiropas Savienības mērķus. Mēs gribam, lai mēs varētu gan aizsargāt klimatu Eiropā, gan arī aizsargāt darba vietas, un tāpēc mēs gribam zināt, kur šī nauda ir nokļuvusi. Šeit ir ļoti daudz gan pozitīvu, gan arī negatīvu piemēru, un dažkārt mēs arī redzam, ka nauda ir pazudusi korupcijā. Uh, Publisko privāto partnerību atbalsts šeit arī ir paredzēts, bet tas būtu ļoti rūpīgi jākontrolē un būtu jāsaprot, kas īsti šeit notiek. Es viesojos mm, Šveicē un es jautāju par šo publisko m, mm, privāto partnerību. Man Šveicē atbildēja, nē, mēs to nedarām. Un tad es biju pārsteigts. Eiropā mēs par to taču diskutējam. Un tad man atbildēja, ka ja šie projekti mums ļoti patīk, tad mēs paši tos varam paveikt. Riskantos projektus um, privātie tāpat neuzņemsies. Uzskatu, ka Vācijā šie PPE projekti, kas tika pārbaudīti, mm, izrādījās, ka 90% no tiem ir dārgāki nekā tad, ja tos būtu realizējusi valsts. Mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs ietu pareizajā virzienā, domājot par uh, publisko privāto partnerību. Korupcija. Šeit es gribētu runāt par Spāniju. Pirms desmit gadiem mēs ar autobusu uh, braucām pa, uh, uh, pa šiem lieliem autoceļiem, un mēs redzējām, ka uh, tur tiek uh, būvēts ļoti daudz ar Eiropas naudu, kamēr mm, lauku uh, ceļi uh, neattīstījās. Un mēs redzējām, ka uh, tas netiek darīts tāpēc, ka par šiem mazajiem laukuceļiem netiek iekasēta maksa. Tāpat, ja runa par privatizāciju, tad eh, to paveica Āsnāra valdība. Un pašlaik mēs redzam, ka lielākā daļa nesaistītajiem ir bankrotējuši. Tagad uh, valstī ar 5 miljardiem eiro ir jāatpērk eh, šī bankrotējusī autoceļu infrastruktūra. Uh, Mēs redzam, ka peļņa ir nokļuvusi pie šīm te institūcijām, bet valstī ir jāuzņemas pienākums atkal uzņemties visus šos izdevumus. Saskaņā ar šiem līkumiem autoceļi būs jāatpērk par 5,5 miljardiem eiro. Kā tad eh, tas tā izveidojās? Tas izveidojās tāpēc, ka konsorcijas praktiski privatizē šos autoceļus un autoceļu uzņēmumiem bija mm, interesanti būvēt šos autoceļus, kaut gan tie vispār gan arī netiek izmantoti. Viņi zināja, ka tāpat eh, finansējums būs paredzēts. Tagad mēs redzam, ka šiem konsorcijiem absolūti neinteresēs sekas. Mm, tagad eh, šie konsorcija ir bankrotējuši. Mēs redzam, ka autoceļu kilometrs Spānijā izmaksā divreiz vairāk nekā Vācijā. Protams, ka tas ir absurdi un ir skaidrs, ka tur visur bijusi iesaistīta korupcija. Mums vajadzētu rūpīgāk skatīties un sekot līdzi šādiem notikumiem Un uh, tāpat arī šeit es gribētu runāt par um, tiltu pie Messīnas, to laika uh, Berluskonī bija iesaistīts ar mafiju, pēc tam arī Prodī šo projektu o, uh, likvidēja. Mēs nezinām, kas īsti tur notiek. Un Lions Turīnas savienojums. Šeit arī tiks izdota milzīga nauda. Uzskatu, ka šeit referentam ir jāuzņemas pienākums. Komisijai ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Mēs nedrīkstam vienkārši skatīties uz naudu un domāt, ka viss ir izcili. Beigās mēs redzam, ka rezultāti nav nemaz tik labi. Tieši tāpēc uzskatu, ka Vīma ziņojums ir ļoti labs. Mums vajadzētu aicināt padomu un komisiju sniegt mums vajadzīgo informāciju. Līdz šim mēs neesam saņēmuši informāciju, kas ir noticis ar Junkera fondu um, transporta nozarē. Mēs nezinām, kuri projekti ir akceptēti, kuri ir noraidīti, tāpat arī mēs nezinām argumentāciju, Es uzskatu, ka parlamentam ir tiesības vismaz tikt informētam. Redzu, ka komisija šeit māja ir galvu, priecājos un ceru, ka eh, šīs apstiprinājums eh, pārvērsīsies realitātē un visi būs apmierināti. Paldies eh, Krāmeri kungam, tagad Kilinenes kundzei vērts. Paldies Vanderkampa kungām. Lielas paldies, ka prezentējāt savu atzinumu. Mūs mazliet uztrauc spēles noteikumi attiecībā uz finansēšanu. Gribētu jums pastāstīt, kādas tad ir manas bažas. Mēs nezinām, vai šie finansēšanas instrumenti palīdzēs eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši pavisam maziem uzņēmumiem. Mēs ļoti bieži runājam par MVU dzīvotspēju, bet es baidos, ka mēs nedarām pietiekami daudz, lai nodrošinātu šādu uzņēmumu dzīvotspēju. Runājot par EFSI, mums vajadzētu Atcerēties, ka Maziem uzņēmumiem ir ļoti grūti piekrūt, piekļūt šim finansējumam. Mums vajadzētu pievērst uzmanību šīm problēmām. Mēs nedrīkstam radīt nelīdzsvarotu, negodīgu tirgu transporta nozarē. Otrs, kas mani uztrauc, ir uh, finansējuma avoti. Ja mēs eh, paskatāmies, piemēram, uz dažādām transporta konferencēm vai pasākumiem, kas tiek organizēti parlamentā pēdējā laikā, tad mēs varam pamanīt, ka šeit ir ļoti liela interese par jaunajām tehnoloģijām, par robotizāciju. Tad es sev uzdodu jautājumu, ko tad īsti Eiropas Savienība uh, dara vienlaicīgi. Tātad tiek nodrošināts finansējums ļoti vecmodīgiem, senatnīgas infrastruktūras projektiem. Ne, netiek sekots līdzi tam, ka tehnoloģija attīstība ir tik strauja. Es baidos, ka mēs tā īsti nesaprotam, ko mēs darām, un mēs palēninam šo attīstību nozarei. Es vairāk kārt esmu gribējis aicināt, lai tiktu piešķirts finansējums zēmu izmešu projektiem, bet, diemžēl, manas idejas negūst atbalstu. Kolēģi, es um, mēģināšu turpināt uh, cīnīties, līdz jūs man piekritīsiet. Lielas paldies! Tagad uh, Nielsen kungam vārds. Tack så mycket. Paldies, priekšādātāji. Es arī strādāju Reģionālās attīstības komitejā. Daudzi pašlaik runā par to, ka vajadzētu pārvirzīt fondus no reģioniem uz FSI. Tas nozīmē, ka mēs šeit diskutējam par principiem piekrītu, ka mēs nevaram to tā vienkārši akceptēt. Galu galā parlaments balstās uz dažādiem principiem, ja runa par reģionu finansēšanu. Piemēram, te ir runa par partnerību. Mums ir jādomā arī par investīcijām strateģiskā infrastruktūrā. Ir jānodrošina, lai reģioni paši varētu noteikt prioritātes finansējuma izmantošanā. Šeit viss nav uh, melns uz balta. Uh, Partnerības princips īstenībā ir iekļauts likumos, un tos tā vienkārši nedrīkst atcelt. Tāpat ir jārisina arī citi jautājumi, un tas ir jādara kopā ar Regiju kolēģiem. Gribēju vienkārši uz to norādīt. Paldies! Paldies Nielsen kungam! Tagad dosim vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem. Izteiksies Marīni kungs. Sveicu jūs mūsu komitejā. Jūs varat tagad atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz budžetu, un pēc tam došu vārdu arī referentām. Lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Tika uzdoti vairāki jautājumi. Varu norādīt, ka kopumā izteiktie komentāri un uh, atzinumā iekļautie argumenti mums šķiet pareizi. Un mēs noteikti tos eh, ņemsim vērā. Uzskatām, ka tas ir ļoti interesants ieguldījums diskusijās. Attiecībā uz blending pieju. And, uh, the CEF regulation is of course only concerning the Connect Euro facility regulation. Um, what... Gribu šeit atsaukties uz um, uh, eh, European Facility regulu. Tāpat mēs šeit uh, domājam par sapludināšanu ar eh, reģionālo fondu. Tātad te ir runa par kopējā nodrošinājuma regulu. Mēs par to apspriežamies arī eh, runājot par omnibus. Tāpat ir jādomā arī par reģioniem. Tomēr gribētu norādīt, ka šeit ir runa par kaut ko plašāku nekā tikai par sapludināšanu ar uh, reģionu iniciatīvu. Uh, Again, I don't think it's very much uh, an issue for the... Es nedomāju, ka uh, šis būtu mūvu ģenerāldirektorāta jautājums. Varbūt to vajadzētu uzdot uh, EKFINA ģenerāldirektorātam vai arī investīciju bankai pašai. Tātad galvenokārt ir jādomā par uh, cenām. Pašlaik mēs uzskatām, ka EFSI varētu izmantot kā investīciju platformu, kā šo pirmo uh, punktu šajā posmā. Uzskatām, ka šis darbs ir tikai iesācies. Par um, papildinātību uzskatām, ka šeit vajadzētu atcerēties par FC2 priekšlikumu. Pašlaik Mēs darbojamies vēl FC regulējošajā ietverā. Par to es runāju pirms kāda pusotra gada. Bet, ja mēs spriežam arī par omnibus, tad ir jāatcerās, ka paralēli notiek sarunas arī par eh, tā saucamā FC2 pagarināšanu. Un papildinātības aspekts parādās komisijas priekšlikumā. Noslēgumā gribētu norādīt, ka ir runa par eh, labāku informēšanu un labāku investīciju uh, komitejas eh, lēmumu izprašanu, mums eh, vajadzētu paskatīties arī, kādus lēmumus pieņem investīcija komiteja, kādi konkrēti lēmumi tiek pieņemti FC ietveros. Šeit Komisija ir apņēmības pilna sniegt vairāk informācijas sabiedrībai, lai nodrošinātu labāku caurdzamību. Domāju, ka šeit eh, arī varu savu stāšanos beigt. Paldies, Marina kungam! Tagad došu vārdu mūsu referentam Bīmam Vandekampam. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties ēnu referentiem. Liels paldies par ļoti lielu atbalstu. Liels paldies arī par labajiem padomiem, ko jūs sniedzāt attiecībā uz šo atzinumu. Jo īpaši vēlētos pateikties Ajālās Senderis kundzei, kura vairs nav klāt. Viņa izteica daudz interesantu kritisku piezīmju. Protams, ka nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, tas būs mans mājas darbs strādāšu pie tā nākamajā uh, šī dosie posmā, jo īpaši uh, domāšu par Rikē un Nielsen kungu komentāriem. Principā mums vajadzētu pat uh, varbūt izvēlēties pilnīgi citu pieeju tam, ko mēs darām. Uh, Komisija norādīja, ka iespējams šie jautājumi neatiecās uz um, MUV ģenerāldirektorātu, bet gan uz Regiju ģenerāldirektorātu. Tāpat arī vajadzētu domāt par kohēzijas fondiem kopumā. Rikēji kungam un mm, Nielsen kungam vēlētos norādīt, ka man arī patīk viss, kas ir tāds atbilstošs un liederīgs bet es uzskatu, ka mums ir jāapkopo pēc iespējas vairāk naudas. Pātie tas noved pie nacionālo apslokšņu izmantošanas. Mēs redzam, ka Rumānijā kohēzijas fondos vēl ir ļoti daudz līdzekļu, kas nav izmantoti, un tas ir tāpēc, ka mēs nevaram tos izmantot transporta nozarē. Kā jau Nilsena kungs norādīja, šeit ir runa par principiālu lietu. Īsti nezinu, vai mēs to varēsim tā vienkārši atrisināt. Rīgē kungs norādīja, ka kohēzijas fondi un jauktatība finansēšana ir um, izcili, bet vai mēs to varēsim tā uzreiz sākt darīt? Tātad mums ir jādomā par investoriem, kuri uzņemsies pirmo risku. Šeit nav runa tikai par EIB. Šeit nav runa arī tikai par FC. Mums ir jāsaprot, ka EIB vajadzēs uzņemties veselu uh, risku kopumu. Tāpat arī investoriem vajadzēs, vajadzēs uzņemties riskus. Šeit mēs nevaram teikt, ka EIB ir tikai parasta komercbanka. Uzskatu, ka EIB varbūt arī ir tikpat uh, sāds pasākums kā pats Junkers. Mums tiešām ir jābūt ļoti piesardzīgiem, pirms mēs sākam izteikt par ko tādu kritiku. Priekšādātā man ir patiešām žēl, ka šīs uh, publiskās privātās partnerības ir tik sarežģītas, ka tās ir tik grūti iekustināt Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka tas nedarbojas arī attiecībā uz pensiju fondiem. Patiešām žēl. Protams, ka mēs vēršamies pret korupciju. Mēs pievērsīsim jo īpašu uzmanību šai jomai. Leonas Turīnas jautājums. Jā, Krāmera kungam tas vienmēr ir ļoti svarīgs, viņš vienmēr pie tā atgriežas. Uh, Domāju, ka mums uz to visu vajadzētu skatīties eh, tā vispārīgāk. Tas, ko teica Kilinans kundze par MBU, ir ļoti sarežģīts jautājums. Protams, ka mēs varam teikt, ka viņus vajag iesaistīt, mums šī problēma ir jārisina, bet tas ir tomēr ļoti sarežģīti. Mēs redzam, ka šajā lielajā projektā MBU parasti ir kaut kur pakalpojumu līmenī, viņi nekad nav pirmajā līnijā. Un nav vienkārši iesaistīt MVU arī eh, šajā jaukta tipa finansēšanā. Nezinu, varbūt Eiropas komisija varētu par to padomāt vairāk. Uh, Tagad eh, par šo veco infrastruktūru - asfālts, betons un jaunā infrastruktūra, proti digitālie lielceļi. Domāju, ka mums vajadzētu noteikti par to domāt. Kilininas kundzei ir pilnīgi taisnība. Mums ir jādara vairāk, lai apvienotu šīs vecās un jaunās infrastruktūras sistēmas. Pretējā gadījumā visi teiks, ka mums būs vēl vairāk asfalta, un, protams, ka tas mums varbūt nav vajadzīgs. Nielsen kungs. Mēs jau iepriekš par to esam runājuši, bet es vēlētos nodrošināt pēc iespējas lielāku sajaukumu. Dažkārt man šķiet, ka kohēzija un regija eh, nevienmēr iet vienā virzienā. Paldies Bīmām Vandekampām! Grozījuma iesniegšana ir paredzēta 7. martā, 2012. Tagad pēdējais mūsu darba kārtības punkts. Tas ir ļoti interesants. Te ir runa par kopīgām debatēm. Mēs runāsim par Eiropas rūpniecības digitalizāciju un par Eiropas standārtiem. Tātad regula 1025-2012 un te ir runa par ITRE un INKO komitejas atzinumiem. Došu vārdu mūsu referentam Teličkas kungam. Jums vārds. Uh, thank you, Madam Chair, uh, ladies and gentlemen, colleagues. Uh... Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi, kolēģi. Šodien mums jāizskata divi atzinumi, kas saistās ar citu paziņojumu, katrs, bet tiem ir kopīgs mērķis, kopīga perspektīva īstenot praksē to, ko mēs saucam par digitālo vienoto tirgu. Viens atzinums ir par digitalizāciju, otrs ir par standartizāciju. Abu šos atzinumus es skatu par svarīgu ieguldījumu, kārtējo ieguldījumu, lai izveidotu vienu kārtīgu juridisko ietvaru, kas mudinās veikt investīcijas uh, un sniegs atbalstu inovāciju infrastruktūras izveidēji es pat teiktu, sagatavotu darba spēku. Jābūt arī taisnīgiem attiecībā pret transportu jomu. Man transports ir viens no vadošajiem, varētu teikt, spēkiem inovāciju jomā. Bet es atceros, ka mums jau bija viens ziņojums par digitālo tirgu transporta jomā. Tas bija Kilonenes atzinums. Es domāju, ka mūsu mērķis šobrīd nav atkārtot to, kas jau ticis sacīts. Šeit vairāk jautājumu saistīts ar to, kā to visu darīt, kas ir jāizdara, lai viss sāktu darboties. Es apskatīšu abus atzinumus atsevišķi un sākšu ar standartizācijas atzinumu. Tur ir vairākas lietas, kuras vēlos izcelt. Komisija šo inteliģento transportu uzskata par vienu no pakalpojumiem, uh, kas izrietēs no IKT standartizācijas 5T e, joma. Kiberdrošībā, mākoņu datošana, lietu internets, 5G un liela dati, lielapjoma dati. Uh, man būtiskākie divi elementi, kurus mums nevajadzētu aizmirst, ir pirmkārt inteliģentais transports, kas e, neaprobežojas tikai transporta kā tādu, bet arī ietver pakalpojums, piemēram, integrēto biļešu sistēma. Ir svarīgi attīstīt arī šos pakalpojumus, tāpēc vēlos uzsvērt, ka šeit nav runa tikai par transportu kā tādu bet eh, dažkārt varbūt mēs pat aizmirstam to, ka runai par pakalpojumiem. Tāpat mums ir jāieklausās arī lielajos tirgus pārstāvjos, operatoros attiecībā uz to, kādi šķēršļi ir saprotami, bet bieži vien eh, tie, tās ir tikai atrunas, lai negribētu kaut ko īstenot. Otra lieta būtu šāda. Neatkarībā no tā, cik inteliģents transports būtu, tas tomēr balstās uz infrastruktūru. Savienotas automašīnas, viņām ir nepieciešams 5G tīkls. Transporta nākotnē, manuprāt, lielā mērā ir saistīta ar alternatīvu degvielas veidiem, enerģiju, un tur ir nepieciešama adekvāta atbilstoša infrastruktūra. Paskroties uz šī brīža situāciju, nav jau tā, ka mums trūks transporta līdzekļu, bet gan kā izskatīsies infrastruktūra, kā mēs esam gatavi pārmaiņām. Manuprāt, atbilde ir, ka neesam. Transporta jomā, protams, sastarpējās savietojamības jautājums ir ļoti svarīgs. Un šeit savs izcēla trīs aspektus. Pirmkārt, mums ir jāatbalsta un jāveicina atvērta standartu pieņemšana lai veicinātu Eiropas nozars un uh, rūpniecības konkurētspēju. Otrakārt, starptautiskā līmenī komisijai ir jāliek uzsvars uz Eiropas Savienības standartu attīstīšanu, lai nav tā, ka pēc desmit gadiem mēs tikai citu standartus pārņemtu. Jā, es zinu, ka viegli ir pateikt, grūti izdarīt, bet paturot prātā to, ka mums ir ļoti spēcīgi konkurenti šajā jomā Un dažkārt mēs paši sev liekam kāju priekšā, un tāpēc nevaram pieņemt savu lomu kā garantētu. Un treškārt, vienotā tirgu ir nepieciešami standarti, lai harmonizētu praksi. Un ar to es domāju tieši loģistikas jomu. Tālāk eh, par otru atzinumu par digitalizāciju. Izteikšos pēc tam īsi izceļot tikai trīs elements - industrija, eh, rūpniecības digitalizācija, eh, saistībā ar ITRE ziņojumu, eh, kur šī stratēģija ir prezentēta. Nu, jā, tā tiešām ir īsta stratēģija, nevis vienkārši paziņojums par to, tad tas, protams, nāks par labu arī transporta jomai. Uh, Tā noteikti ir tā joma, kur, manuprāt, ir nepieciešams ciešāk sadarboties eh, abām nozarēm un abām attiecīgajām komitejām. Otrakārt, investīcijas, inovācija vai infrastruktūrā un pārēj uz digitālajiem procesiem, tam visam ir nepieciešams investīcijas. FC jau tika pieminēts dažādos kontekstos Es tiešām uzskatu, ka EFSI ir ļoti svarīgs fonds, kas sniedz pievienoto vērtību un jauktu tipu finansēšanai. Blending arī ir jāpiemina. Jautājums, ko esam tik tālu sasnieguši? Un tas varbūt personīgs skatījums, ir citi varbūt ir ļoti apmierināti ar EFSI sniegumu, bet eh, es personīgi runāju par tiešām inovatīviem um, projektiem, nu es neesmu apmierināts es redzu lielas uzlabojuma iespējas. EFSI, protams, var būt svarīga loma. Otra lieta. Es šobrīd skatos tieši uz komisiju. Automatizētās automašīnas izklausās eh, brīnišķīgi. Nav jau tā, ka es neticu, ka tas ir iespējams, bet es uzskatu, ka vēl ļoti tāls ceļš ejams. Paskroties uz paziņojumu pašu, liekas, ka tas ir tā kā stūrakmens, eh, galvenais jautājums gandrīz. Man pietrūkst uzsvars uz citiem projektiem, citiem jautājumiem vai jomām, lai kā mēs to arī sauc, eh, kā tos arī sauc, kur rezultāti būtu ātrāk sasniedzami, kur varbūt ir labāka vide kur eh, varbūt arī būtu iespējams atrisināt cits jautājums un problēmas, kā sastrēgumi, kā piesārņojums un tā tālāk. Varbūt jābūt radošākiem. Un tad, iedzinoties detaļās, mēs tad redzētu, ka dažas no šīm lietām var mūs novest arī līdz automatizētām automašīnām. Un tās priekšsēdētas kundze būtu mans piezīmes par šiem atzinumiem. Uh, Es saprotu, ka tie nav milzīgi svarīgi atzinumi, bet mums ir jākoncentrējas uz to, eh, kā to visu panākt. Un šis būtu labs ieguldījums. Merci beaucoup. Lielas paldies. Teličkas kungam. Tagad eh, došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vins Vanderkams. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos sākt ar pateicību referentam par eh, viņa darbu. Ēna referente mūsu Vilkunēns kundze nevarēja, diemžēl, ierasties, eh, tāpēc eh, es vēlos izteikt dažus komentārus EPP grupas vārdā. Ehm, kopumā varam piekrist kolēģei izvēlētāji pieejai abos atzinumos gan par digitalizāciju Eiropas rūpniecībā, gan arī otrajā atzinumā, runā par Eiropu, eh, kur ir runa par Eiropas standartiem. Mēs, eh, protams, varam eh, ilgi un plaši apspriest lielās idejas, bet tiešām svarīgais jautājums ir, kā tās īstenot. Un šeit ir vairāk jautājumu referentam. Pirmais ir, kur mēs esam kā Eiropa, vai joprojām atrodamies labā situācijā, kā izskatamies uz Ķīnas un Indijas fona, jo viņu rūpniecība attīstas ļoti strauji. Tas ir arī itre jautājums. Nepietiek tikai labiem nodomiem, ir nepieciešami arī fakti kā ir ar startupiem, jaunu uzņēmumiem. Mēs redzam daudz startup uzņēmumu veidošanos ASV un arī Eiropā. Tas ir ļoti aizraujoši, tīpaši digitalizācijas kontekstā. Mm, jāskatās, kā mēs varam palīdzēt šiem jaunajiem uzņēmumiem. Referents sacīja, ka mēs eh, ne, pārāk zemu novērtējam eh, turismu nozaru. Esmu īstenībā eh, pārsteigts, cik daudz var sasniegt. Eh, milzīgs potenciāls šim biznesam ir. Mums ir jāturpina atbalsts. Kas attiecas tālāk uz standartiem? Amsterdams deklarācija Eh, kas tika pieņemta Nīderlandes prezidentūras ietvaros par automatizētām automašīnām un savienotām automašīnām. Jautājums ir par to, vai tas tiks ieslēgts, eh, iekļauts eh, šajā atzinumā. Harmonizācija Eiropā, protams, dod savu labumu, bet tas prasa ilgu laiku. Un jautājums ir tāds, vai šāda standartizācija vispār ir pozitīva lieta un kurš par to maksā galu galā? Tie ir tie jautājumi, kurus vēlos uh, apspriest. Merci, monsieur. Paldies, Vimam Vandekampam. Tagad vārds Ujelikungam. Szépen elnök asszony, tisztelt bizottság, Én is nagyon köszönöm Telicska. Paldies priekšādātājiem. Lielas paldies eh, Teličkas kungām. Lielas paldies par eh, sagatavoto ziņojumu. Es eh, piekrītu uh, jūsu teiktajam un es esmu arī viens no tiem deputātiem, kas jums būs sakāms par šo jauno rūpniecību un ko tā mums dos uh, Eiropā. Šeit es nedomāju tikai par digitalizāciju kā tādu. Uzskatu, ka tā ir tāda jauna iespēja rūpniecībai. Šeit ir runa arī par eh, sociālām un eh, tehniskām pārmaiņām. Ir skaidrs, ka ļoti daudzi pazaudēs darbu. Uh, un uh, šeit daudz, daudz ko iegūs, bet daudz arī daudz ko pazaudēs. Tieši tāpēc mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai visi būtu gatavi, lai visas valstis un arī visas uh, sabiedrības grupas būtu tam gatavas. Ir skaidrs, ka šīs izmaiņas ietekmēs uh, daudzas gadu desmitgades. digitalizācijai var būt ļoti laba ietekme uz rūpniecību. Mums vajadzētu sašaurināt šo plaisu starp eh, rūpniecību un sabiedrību. Attiecībā uz transportu un turismu. Komisija ir pieprasījusi, lai tiktu nodrošināts pilns TNT tīklu pārklājums. Mans ieteikums būtu nodrošināt, lai mēs ziņojumā par to runātu. Tātad ir jāņem vērā pilnīgi visi tīkli. Mēs ļoti daudz runājam par uh, ceļiem, par transporta līdzekļiem, kas uh, nodrošina uh, saskaņu, um, komunikāciju. Uh, Mēs runājam arī par automašīnām bez šoferiem. Mēs redzam, ka šie mērķi vēl ir ļoti tāli. Ir pilnīgi skaidrs, ka tūlīt šodien mēs to nesasniegsim. Digitalizācija Eiropā varēs tikt nodrošināta tikai tad, ja mēs varēsim šeit iekļaut pilnīgi visas nozares, tā skaitā arī dzelzceļa infrastruktūru. Uh, Man ir arī jāsaka, ka robotizācija ir ļoti interesants temats. Ja Eiropas rūpniecība vēlas turēties līdzi ASV vai Ķīnas ātrumiem šajā jomā, mums nāksies ieguldīt daudz naudas un enerģijas šajā jomā. Tagad par turismu. Digitalizācijai šeit ir arvien pieaugoša loma. Uh, Vande Kāmpa kungs uzstājoties jau par to runāja. Mūsu instrumentiem ir jāstrādā pie tā, lai mēs neaizliegtu dalīšanās ekonomiku. Šeit ir jādomā arī par tādiem ļoti radošiem rūpniecības paņēmieniem, piemēram, par 3D, tam noteikti ir ļoti liela nākotne. Uh, Komisijai un dalību valstīm vajadzētu strādāt kopā pie šiem jautājumiem. Vajadzētu arī ņemt vērā gan mm, darba ņēmēju, gan arī patērētāju intereses. Teličkas eh, kungs ir izvēlējies eh, tādu kā patērētāju pieju. Varbūt mums vajadzētu paskatīties arī no otras puses, vajadzētu padomāt par darba ņēmējiem. Uh, Es iesniegšu grozījumus par šo jautājumu. Mums ir vajadzīgas, vajadzīgi skaidri un viegli izmantojami standārti, kas būtu izmantojami starptautiskā mērogā un kas ļautu mums strādāt arī elektroniski. Tāpat varbūt vajadzētu domāt arī par tahogrāfiem un par elektroniskajiem maksāma veidiem. Sociāldemokrātiem noteikti būs grozījumi šajā virsienā. Paldies, Teličkas kungam! Paldies! Tagad došu vārdu Kilonenes kundzei. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raport. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Vēlos pateikties arī referentam ir viegli piekrist viņam eh, par šo tematu. Standartizācija un rūpniecības digitalizācija ir tās lietas, kas mums tiešām ir nepieciešamas. Tāpēc šobrīd pavisam īsi tikai par standartizāciju. Runājot par IKT infrastruktūru. Mums ir jāskatās arī uz standartizāciju attiecībā uz informācijas glabāšanu un dalīšanos ar to. Un informācijas lomu satiksmes infrastruktūras pārvaldīšanā tā kļūst aizvien lielāka. Mobilās lietotnes un savienotās automašīnas eh, no vienas puses, protams, sniedz papildu iespējas, bet no otras puses arī prasa savstarpēju savienojumību starp saskarnēm un datu glabātuvēm. Un tāpēc mums ir nepieciešams uzlabot fizisko infrastruktūru, kuru izmantot, lai dalītos ar datiem. Merci, Madame Kilonen. Moi, je voudrais euh, donner un petit point. Paldies. Kilines kundzei. Es arī vēlētos paust savu viedokli par šo ziņojumu, kas, manuprāt, pilnībā atbilst laika garām. Pašlaik mēs piedzīvojam tehnoloģisko un digitālo revolūciju, kurai nav nekādu precedentu. Ja runa par digitalizāciju, uzskatu, ka to vajag uzskatīt gan par iespēju, gan arī par risku. Tas nozīmē, ka šeit ir gan negatīvās, gan, gan pozitīvās puses. Jūs pieminējāt, kādas iespējas ir bez šoferu automašīnā. Protams, ka tādas ir, bet mums ir jādomā arī par reindustrializāciju, kā mēs pārveidosim mūsu automobīļu parku. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu. Uh, jo īpaši automobiļu nozarei. Un e, šī nozare mums ir ļoti būtiska un mums ļoti modri jāizturas, piemēram, attiecībās tādiem aspektiem kā drošība. Mums ir jādomā par jaunām alternatīvām, par individuālām automašīnām. Tas netika pieminēts, bet es uzskatu, ka tas ir ļoti liels izaicinājums. Tātad, ja runa par digitalizāciju, mēs nedrīkstam aizmirst arī par datu aizsardzību. Uh, Tas ir liels izaicinājums, kas noteikti parādīsies arī nākotnē. Digitalizācija mums likumdevējiem liks uzdot ļoti svarīgus jautājumus. Vims Andekams jau norādīja, ka baroda, parādās šādi radošie uzņēmumi, jaunu uzņēmumi, kas ir um, ar ļoti lielu radošo potenciālu. Uh, bet mums ir jādomā, kā nodrošināt vajadzīgo finansējumu šim radošajam garam. Tas rada patiešām lielas problēmas. Tāpat vēlētos norādīt, ka šodien mēs runājam par iniciatīvas ziņojumu. Jūs uzskatāt, ka autonomā automašīna vēl nav gatava, un tāpēc par to nevajag rakstīt tiesību aktus. Nē, nē, šādas automašīnas jau eksistē, pašlaik tās tiek testētas. Tās vēl nav ieviestas ražošanā, tās e, nav nonākušas tirgū, bet tās jau pastāv. Tieši tāpēc mums vajadzētu aicināt komisiju rīkoties ātrāk. Tieši tāpēc došu vārdu MUV ģenerāla direktorāta pārstāvei Deprē kundzei un Grau ģenerāla direktorāta pārstāvim Diematopolus kungām. Lūdzu, jums vārds. Ne vous disputez pas. Vous avez le droit. Nestrīdaties, jums ir tiesības uh, izteikties, vai jūs vēlaties izteikties? Lūdzu, Lundgren kungs. England, samordnarna fortfarande, det verkar det inte så. <laughs> es arī tomēr esmu viens no grupas kādas, bet arī gribu izteikties. Tātad digitalizācija, mēs varētu domāt, ka tas ir ļoti labi nozarē, bet es redzu arī riskus. Ir iespējas, bet ir arī. Uh, ir arī zināmas grūtības. Teiksim, ir kā šoferis, kas vienlaicīgi vada trīs kravas mašīnas. Tā ir tāda interesanta lieta, protams, attīstība diktēs un digitalizācija arī tāpat laikā strādāt par mašīnas vadītāju ir diezgan bīstami. Man pašam ir ļoti daudz mašīnas, man ir ļoti vecas mašīnas, un es iesaistos dažādos uh, rallijos. Uh, tomēr man ļoti nepatīk, ka mašīnu stūrē kāds cits. Man pašam patīk būt pie stūres. Un tāpēc ir jābūt arī noteiktiem izņēmumiem. Pat, ja progress ir uz, iet tādā virzienā, ka nebūs vairs šoferi, būs bez šoferu mašīnas, mm, bet tomēr ir jābūt iespēja mums arī baudīt savus hobijus. Mums arī ir senās mašīnas arī šeit pat par, parlamentā. Uh, ir jādara kaut kas tāds, lai mēs varētu turpināt eh, eh, arī savus hobijus baudīt, arī jābūt iespējai piedalīties dažādos rallijos, kā es teicu, tas ļoti pozitīvi, ir arī riski. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jābūt ļoti eh, uzmanīgiem, jo ir noteikts intereses, kas ir arī pamatā. Paldies, Grilkungs. kungs Es ļoti ceru, ka jūs piekritīsiet, bet arī savā starpā sadalīsiet, kurš runās. Lūdzu, jums vārds. Es esmu no DJ Connect. Labdien! Okay. So, and, and I would just like to... Un es gribēju ļoti īsi komentēt eh, šo tēmu, kas mums šodien ir Eiropas rūpnīcas digitalizācija. Liels paldies par visiem komentāriem, mēs arī piekrītam ļoti daudziem. Bet um, es tikai gribēju tagad uh, atzīmēt dažas lietas. Mēs atzīstam to, ka um, ka transports ļoti svarīgs, 5G, kā jūs sapratīsiet, digitalizācijā ir nu, absolūts prerekvizīts, uh, bet ir arī citi šķiešļi, lai nodrošinātu tādu digitalizāciju. Un e, šai ziņā mēs runājam pilnīgi par visu rūpniecības nozaru digitalizāciju. Neatkarīgi no nozars vai no profila vai vietas, visiem būtu jābūt piekļuvei digitālām kompetencēm un jābūt arī spējīgiem vadīt šīs pārmaiņas. Un arī komunikācija nozarē mums ir arī labi piemēri, kad mēs būvējam digitālās platformas, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju, un tas ir ļoti svarīgi un ir apstrādājuši rūpniecību, bet arī šī te transporta līdzekļu vadīšana digitālā formā ir milzīgs solis uz priekšu, un, un arī šeit tiek investēti daudz līdzekļu nu, milzīgi, izvēršot pārobežu kontekstā dažādus pilotu projektus tas nav vienīgais, kas, ko mēs darām, ir arī loģistika, satiksmes pārvaldība, arī ceļojuma informācijas sistēmas, arī tur digitalizācija ir milzīga. Nu, un, ja būs laiks, varbūt DigiMove kolēģi pastāstīs par to plašāk. Es tikai gribēju atbildēt uz vienu jautājumu no tās partijas grupas. Deputāts teica, ka mm, digitalizācija nedod vienādu labumu visās transporta nozerēs, un šai ziņā būtu interesanti arī dzirdēt kādu papildu informāciju, ko jūs domājat, ar to īsti nevarēs saprast. Paldies, un tagad došu uh, vārdu saviem kolēģiem no citiem ģenerāldirektorātiem. Deprē? Nē. Vandam kundze, nevis Deprē kundze. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies. Es esmu Deprē kundzes vietniece un DigiMove mēs esam ļoti gandarīti Eh, sakarā ar šo te atzinumu projektu. Mēs eh, uzskatām, ka vienmēr ir jāpaturprātā mūsu izaicinājums, tie izaicinājumi, kas eh, šobrīd ir transporta sektorā. Jāņem vērā, kas notiks tuvākajā nākotnē vai nedaudz tālākajā nākotnē. Uh, tuvā vai tālāk tas varbūt nav tik svarīgi, bet eh, vispār digitalizācija ir jau sākusies, un tāpēc mm, mums ir jārisina arī šie uzdevumi gan īstermiņā, gan arī garākā termiņā. Tāpēc pilnībā piekrītu eh, kolēģim no DG Connect eh, arī visās tajās domās, ko viņš pauda par digitalizāciju. Un mēs strādājam pie dažādām tēmām Un, ja jūs vēlaties zināt detalizētāk, tad ir horizontālā pieeja, šī pieeja, ko mēs īstenojam uh, caur mm, paziņojumu, datu ekonomikas uh, konstruēšanas vai veidošanas paziņojumu, un tad vēl ir vēl cita direktīva, ko sauc par PSI direktīvu. Un arī tad vēl ir regula par datu aizsardzību. Visi šie horizontālie darbi der arī transporta nozarei. Un mums ir jāskatās, kas no šīm citām direktīvām attiecas uz transporta sektoru, kā jau teicu, horizontāla pieeja, un mēs strādājam horizontāli, un tad mēs koncentrējam, vai ir kādi specifiski jautājumi tieši mm, transporta sektoram, un principā mēs atbalstam šo atzinumu. Paldies, komisijas pārstāve! Un tagad došu vārdu mūsu referentam. Paldies! Es ļoti ātri varbūt reaģēšu uz komentāriem, ko izteica kolēģi un arī komisija. Kolēģis Van Kampakungs, viņš uzdeva jautājumu par to, kur mēs esam Eiropā. Tas ir subjektīvs jautājums. Ja es pats vērtētu pēc saviem kritērijiem, tad es uzskatu, ka mēs esam ārkārtīgi progresīvi, esam ļoti advancēti. Un mēs varam skatīties uz citām valstīm. Ķīna vai kāda cita valsts tiek paus viedoklis, ka tās ir priekšā, bet eh, realitāte ir savādāk. Un joprojām, kad mēs gribētu atzīmēt, ka mums nav funkcionējoša iekšējā tirgus ja tas būtu atkarīgs tikai no regulējuma situācija, kad ir viens regulators Ķīnā, tā ir viena lieta, un mums ir 28 dažādi regulātori, tā ir pavisam cita lieta. Tas ir dramatiski, un arī investīciju ziņā mēs redzam, ka dažās pasaules daļās ir ļoti lielas investīcijas, un arī cilvēki, kas ir izcili. Uh, inovāciju jomā, digitālā jomā, izskatot arī transportu. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur ir kapitāls un mums nav. Nē, tas tā nav. Arī mums ir ļoti daudz kapitāla. Bet citās vietās tomēr mēs redzam, ka situācija ir tāda, ka cilvēki labprātāk dodas uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tas nav katrā sektorā, bet dažos ir. Un tāpēc mums ir jāsakārto lieta, jāveido digitāls šis tirgus, un par to runāja arī deputāti šodien. Par jaunu uzņēmumiem šeit es tiešām varētu piekrist un varētu varbūt to vēl vairāk izcelt. Atzinumā es atbalstu šos startup uzņēmumus. Un digitālā laikmetā šī nozare, tieši jaunie uzņēmumi ir pats virsošākais spēks. Mums ir jādomā par to, kādas stimulus mēs varētu sniegt arī šiem uzņēmumiem nākotnē standartizācija vai harmonizācija. Vai tas ir pozitīvi? Principā uzskatu, ka jā, bet tas ir atkarīgs no tā, kā mēs harmonizējam un standartizējam. Par, deputāts no sociālas un demokrātu grupas. Jūs runājat par riskiem un par strādniekiem. Jūs teicāt, ka jūs iesniegsiet grozījumu. Es to labprāt arī saņemtu, bet mums vajadzētu izvairīties no situācijām, kad mēs tran komiteja mūsu atzinumu rakstam tā, it kā tas būtu nodarbinātības komitejas ziņojums. Es jau to nesaku jums tieši bet nesen mums bija ļoti negatīva pieredze ar aviācijas stratēģiju. Tas bija šausmīgi izsmurgs bet, eh, protams, tas, ko jūs teicāt, eh, es labprāt izlasīšu jūsu grozījumu un esmu pārliecināts, ka mēs varēsim atrast kādu vidusceļu un integrēt arī jūsu piedāvāto tekstu. Tad vēl kāds kolēģis runāja par mm, turismu. Šī ir tāda joma, kur mums iet tīri labi. Jūs jau runājat par booking.com. Un es arī gribētu sagaidīt tādu dienu, kad sēžot pie datora, booking.comā es varētu rezervēt ne tikai vietu viesnīcā, bet arī visu transportu ķēdi, kā tikt līdz naktsmītnei. Mēs e, zinām, ka ir šķēršļi. Es neatbildēšu uz retoriskiem jautājumiem un to, kā mēs tiksim galā ar šīm šaurajām vietām par robotizāciju, kā tas viss ietekmēs darbiniekus vai strādniekus. Vai nu automobīļrūpniecība, vai arī, piemēram, Čehijā mēs bijām kādā rūpnīcā, kur redzējām, kā transporta līdzekli vada šoferis. Tur bija tāds pusautomāts, bet jāsaprot, ka ik viena uh, industriālā revolūcija ietekmē darbu. Varbūt ne tik daudz skaidrs, bet vismaz darba kvalitātes ziņā. Es ļoti ceru, ka tas viss sakārtosies un pielāgosies. Tālāk jautājums par infrastruktūras izmantošanu kopīgā formā, par stīmuliem. Es tiešām kolēģi uzskatu, ka tas ir ļoti liederīgs ierosinājums, es par to vēl padomāšu. Priekšsādājs, kundze, jūs eh, teicāt, uh, ka es eh, neesmu pievērst uzmanību automatizācijai. Tā tas nav, tas ir pārpratums. Es kaut ko citu gribēju gan teikt, ka galvenais eh, fokus ir uz to, ka, ka piemēram, ir automatizētas mašīnas, kas ir ļoti pievilcīga lieta, bet uh, ir arī citas lietas Es noteikti negribētu teikt, ka automatizētās vai automātiskās mašīnas nav realitāte. Es tiešām arī gaidu brīdi, kad mašīna pati, pie, par ko es, es negribētu, lai būtu tāda situācija, kad, teiksim, mašīna elektriskā uzbrauc kādam gājējam, bet te mēs runājam par digitalizāciju. Visas šīs lietas ir jāsakārto. To Un Lungrens kungs eh, kaut ko teica, ko es īsti nesapratu. Man arī ļoti patīk vadīt transporta līdzekli. Jūs teicāt, ka varbūt nevarēs tik ātri braukt ar mašīnu, bet mums ir jādiversificē, diversificē savi hobiju. Jā, daudz veidot to. Tad um, komisijai Ir dažādas nozars dzelzceļš, tur, tur ir ETMS, un dažreiz es braucu pāri robežai, un tad ir nepieciešams vairākas dienas šim ceļam, jūs pārgat attiecīgi viņetes, kā nu kurā valsti. Jūs varbūt um, minējāt arī tādu absurdu piemēru, bet uh, tāda ir šī realitāte. Un e, kravas pārvadājuma ziņā tur ir digitāla optimizācija, ir arī programma nodrošinājums, bet pasažieru transportā šeit es, protams, vienkāršošu, jā, un man ir digitālais ekrāns, kas man pavēsta, ka pēc trim kilometriem tur ir kāda mm, avārija. Mēs gatavojam šo likumdošanas vidi. Tas viss priekšsēdētāji. Paldies referenta kungam. Vim van de Kamp, jūs, kungs, jūs gribētu droši vien aplaudēt. Paldies par jūsu darbu. Referēt kungs, Mēs rīt no rīta sāksim ļoti agri, bet tagad es palikšu ar koordinatoriem, jo mums tagad ir sanāksmē ar slēgtām durvīm. Pagaidiet. Es gribētu jums atgādināt, ka Tēličas kungam grozījumus abiem diviem ziņojumiem ir jāiesniedz līdz 6. martam pusdienas laikam. Un tagad būs piecas minūtes ilga pauze, un tad tālāk būs koordinators sanāksme un